Uh, well, good morning, everybody. Um... Labrīt! Šorīt ir diezgan maz uh, cilvēki. Es uh, vēlos apsveikt tos, kurus ir ieradušies. Jo sevišķi Maklārkīnas, uh, Maklārkīna kungu, kurš ziņos par pirmo darba kārtības punktu. Es ceru, ka vēlāk diskusijās pievienosies vairāk cilvēku. Es sveicu arī mūsu auditoriju internetā. Arī tur noteikti ir kāds klausītājs. Un tātad mēs eh, šajā mm, telpā bez logiem pavadīsim visu dienu, vismaz tieši tāpēc, eh, te ir tik maz cilvēku, te ir tik maz saules. Eh, mūsu nākamo divu dienu laikā būs četras darba sesijas. Būs ļoti svarīgais Belas kunga ziņojuma pārskats par valsts iepirkumu šodien pēcpusdienā. Tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, ar kuriem mēs šobrīd strādājam, un ir arī daži vēl eh, citi svarīgi atzinumi un ziņojumi, par kuriem mēs spriedīsim. No sākuma daži paziņojumi attiecībā uz procedūru. Pirmkārt, vēlētos eh, formāli pieņemt darbu kārtību. Tie, kuri uh, bija šeit iepriekš, zina, ka tiek nu, apmainīts uh, Hansis kundzes un Maklārkina kunga ziņojums par sociālo, uh, sociālo uzņēmē darbību. To mēs apspriedīsim rītdien. Man ir arī svarīgs paziņojums. Nebūs balsojums, kā ir paredzēts par iespēju sarunu mandātu ar padomi. Attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām tomēr mums būs svarīgs balsojums par rezolūciju, kur izstrādājas mūsu komiteja par eh, vienotā no tirgus eh, aktu nākamā, nākamie soļi izaugsmē. Un tas ir saistībā ar plānoto paziņojumu, kuru izsniegs eh, Barņēkungs 11. jūnijā Strasbūrā. Šajā datumā viņš izsniegs divus svarīgus ziņojumus par pakalpojumu direktīvas īstenošanu un par eh, vienotā tirgus pārvaldību. Kā arī tiks paustas idejas attiecībā uz eh, vienotā tirgus akta nākamo fāzi. Un mūsu rezolūcijas ideja ir sniegt um, ierosinājumus, kurus varētu iekļaut 13. gada programmā. Pirms komisija ir beigusi darbu pie šī dokumenta, jo mums nav laika izstrādāt ziņojumu. Un šī rezolūcija, kuru, kur ir izstrādāta ieguldot lielu darbu, vēlos pateikties visām politiskajām grupām par ieguldot darbu, arī sekretariātā vēlos pateikties. Un uh, eh, dokumenta projekts uh, tiks uh, izplatīts uh, šodien pirms balsojuma. Un tas ir uh, svarīgs uh, aspekts. Tad vēl dažas citas lietas jūsu dosiem ir 2011. gada gadskaitējā ziņojums eh, par brīdinājumu sistēmu, tātad ar apeks sistēmu, bīstamiem eh, produktiem, kuru, mm, pie kura šis komiteja ir ļoti citīgi strādājusi. Vēlos tātad eh, tur ir iekļauts mūsu viedoklis pār šo direktīvu un pie tā mēs vēl vairāk strādāsim rudenī. Un otrkārt, kā parasti, Mums ir ārkārtīgi noderīga, ļoti vajadzīga eh, šādā, eh, šāds apkārtraksts. Eh, ja kāds vēl to nav saņēmis, lūdzu dodieties uz mūsu mājaslapu un tur ar to varat iepazīties. Tad ir arī aprīļa sanāksmes protokols. Sanāksmes beigās, ja neviens neiebildīs, mēs uzskatīsim šo protokolu par pieņemtu. Tas ir viss, kas man sakāms no šīs sanāksmes ievadā. Tarabels kungs, es jau iepriekš minēju jūsu nozīmīgo ziņojumu. Un es vēlos uzsvērt to, ka šajā sesijā jūsu ziņojums ir īpaši svarīgs. Un tagad varam eh, ķerties eh, pie atzinuma. Vēlos sveikt eh, Kreitsmana kungu, kurš ir atgriezies šajā komitejā. Un mēs jau iepriekš minējām to, ka mandāts Tātad par to balsojums eh, tiek atlikts. Vai jūs eh, īsi vēlētos eh, pateikt, kāda ir pašreizējā situācija? Nākamais runātājs. Mēs saņēmām padomas lēmumu, tomēr nav virzības uz priekšu padomē. Vakardien vakarā es to minēju, Un eh, tika teiks, ka viņi koncentrējas uz citu jautājumu, nevar izlēmt, tad viņi koncentrējas uz energoefektivitātes vadlīnijām un prezidentūra tieši strādā pie šī aspekta. Tomēr viņi eh, nevirzās uz priekšu, un jautājums šobrīd ir tāds, vai mums eh, par to vajadzētu spriest plenārsēdē. Mans ierošinājums būtu iespējams septembrī plenārsēdē par to spriest, un tad mēs uh, ja mēs redzēsim, eh, kā padomu virzās priekš, tad mēs varēsim vēst diskusijas. Ja ne, tad eh, lēmums tiks pieņems eh, septembra plenātsēdē, un komitejā tad to atbalsta liels vairākums, un es domāju, ka mēs ar šo lielo vairākumu varēsim panākt savu plenārsēdē, un tad mēs varēsim saprast, kādā virzienā ir gājis Dānijas prezidentūra, un arī varēsim ieteikt uh, ierosinājums Kipras prezidentūrai. Vakardien viņa teica, ka komisija parasti dominē šajās diskusijās, tāpēc, ka viņiem nav pietiekami daudz uh, pilnvaru sarunās. Es nezinu, kāds būs iznākums. Mums ir par to jālēmj. Un tāpēc esmu saņēmis uh, atbildes no viena no referentiem, un tas ir uh, mans komentārs par šo jautājumu. Es domāju, ka tas bija ļoti noderīgs komentārs. Esmu droši, ka koordinātori par to diskutēs mūsu nāksmes laikā. Mēs par to varam balsot eh, jūlijā, nevis septembrī. Mums par to vajadzētu spriest. Bet kā es saprotu, tad jūs ierosināt, lai mēs balsojam par eh, šo priekšlikumu pēc būtības, bet eh, mēs tad atliekam gala balsējumu atkarībā no koordinātoru lēmuma. Paldies! ka varējām iziet cauri šiem procedūru punktiem, un tagad ķersimies pie pirmā darba kārtības punkta. Un tagad došu vārdu mūsu uh, referentei Melklārkinas skundzei. Mēs iesniegsim atzinumu uh, Rūpniecības eh, komitejai par uh, MVU konkurences uh, programmas. Priecājos, ka Maklārkinas kundze ir referente. Skatos, uh, kā. Ka ēnu referenti nav ieradušies, lai atbildētu uz jautājumiem. Repokungs arī nav ieradies. Gepārds kundze no sociālistu grupas. Un arī tad citi ēnu referenti nav klātesoši. Liekas, ka no komisijas puses Justas uh, Šemskas kundze Vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu? Maklārkins kundze, lūdzu. Jums ir dos uh, vārds uh, saistībā ar jūsu atzinumu. Paldies, priekšstājkungs, labrīt, kolēģi. Šīs uh, programmas mērķis ir stiprināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Tās mērķis ir atbalstīt Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanu lai veicinātu iekļaujošu izaugsmu. Un šis te, uh, ziņojums ir izstrādāts citra komitējā. Daudzi no uh, šī te priekšlikuma aspektiem. Tad, tad uh, es vēlējos, lai tas koncentrējās uz Eiropas Savienības uh, sociālo uzņēmumu konkurētspēju. Esmu jo sevišķi koncentrējusies uz MVU, tāpēc, ka šajā komitejā ir bieži uzsvērts, ka tieši MEU ir Eiropas Savienības ekonomikas eh, pamats. Un ir skaidrs, ka šie eh, uzņēmumi eh, sniedz lielu ieguldījumu Eiropas attīstībā. Tas ir svarīgs avots izaugsmai un darba vietu radīšanai. Mums ir jārada labāki apstākļi Eiropas MVU e attīstībai un ir jāatvieglo viņu piekļuvi tirgumu. Un es domāju, ka viens no labākajiem veidiem, kā to panākt, ir samazināt uh, likumdošanas nastu. Un uh, pieeja pie finansai arī būtu jāvienkāršo un būtu jāiekļauj MVU sākuma fāzē. Mums ir jārada labāki apstākļi uzņēmējiem, jo sevišķi MVU un pilsoņiem, kuri vēlas izveidot jauns uzņēmums. Enterprise Europe eh, tīklam ir uh, jāuzlabo uh, sava pievienotā vērtība MVU, Un tas eh, nozīmē, ka eh, tiek izstrādātas eh, labas atbalsta programmas, lai uzlabotu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Un tādā veidā var tikt izpētīts arī biznesa iespējas. Tomēr šiem um, pasākumiem ir jābūt papildinošiem um, pasākumiem dalībvalstīs. Un ir svarīgi, ka tiek izmantoti jau pastāvoši, pastāvošas mājaslapas dalībvalstīs, nevis tiek izveidotas jaunas. Esmu arī uh, uzsvērusi to, cik svarīga ir uh, gudra likumdošana, veicot Eiropas Savienības uh, ieteikumas novērtējumu, lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi. Attiecībā uz turisma sektoru var pientojas komisijai tādā ziņā, ka šis ir svarīgs sektors. Tomēr es uzskatu, ka uh, tā ir viena no daudzajām jomām, uz kurām mums ir eh, jākoncentrēs, un tāpēc es eh, ierosinu eh, samazināt atsaucu uz turismu, bet uzsvērt citus svarīgus sektors un pakalpojumus, kā piemēram pakalpojumu sektoru. Un visbeidzot, esmu arī lūgusi strādāt monitoringa sistēmu, lai garantētu to, ka bankas izmanto finansējumu, kādus sniedz Eiropas Savienojums, un lai tiktu izmantotas garantijas, lai tiktu piešķirt vairāk kredītu MVU. Un līdz ar to es tagad vēlos uzklausīt savus uh, Eh, savus eh, ēnu referentus vai citus, eh, kuri vēlas izteikties par šo ziņojumu. Paldies! Tas bija ļoti izatvērošs apkopojums un arī, bieži, ir arī ļoti interesanti grozījumi. Un tagad mēs varam uzklausīt ēnu referentu. Sāksim ar, sāksim ar Gepārdu kundzi. Paldies! Esmu šeit ieradusies eh, Mitro kunga vietā, referenta kunga vietā, tāpēc, ka viņš eh, tikai tagad eh, ielidoja, un līdz ar to viņš nevarēs piedalīties šajā sanāksmē. Un viņš to arī bija tā plānojis, tāpēc, ka iepriekš darba kārtība bija citādāka. Un tātad mm, šādas īstermiņa izmaiņas, tātad tās noved pie šādām neveiklām situācijām. Viņš man lūdza pateikt to, ko viņš būtu teicis. Viņš uzskata, ka Maklārkins kundze ziņojums ir ļoti labs, tajā ļoti daudz labu ierosinājumu, kurus mums vajadzētu atbalstīt tomēr. Mitro kungs vēltos uzsvērt vairākus aspektus. Pirmkārt to, tad izmaksas, kādas ir visai programmai. Mums nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas, Savienība, e, Eiropas Savienība noveco, un šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai kosmē e, programma tā koncentrētos e, ne tikai uz inovatīviem un starptautiskiem MEU. Tā vajadzētu koncentrēties arī uz MVU, kuri specializējas šajā jaunajā mm, situācijā, kuru izraisījuši novecojošā sabiedrība. Un otrā lieta - novecojošā sabiedrībā ir nepieciešami dažādi uzņēmumu veidi. Un tāpēc eh, te ir minēts, ka līdzās jauniem uzņēmējiem un uzņēmējām sievietēm, kuras ir īpaši jāatbalsta, uh, ir jā, jāvēlta uzmanība arī imigrantiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmē darbību. Un viņš arī vēlas runāt par biznesa eh, pārnešanu no paudzes paudzē un ar MVU. Tas ir svarīgs aspekts un svarīga problēma. Un viņš arī vēlētos, lai mēs eh, izskatām iespēju dot otro iespēju uzņēmiem, kuri ir iepriekš bankrutējuši. Bieži vien tas ir bijis eh, citu eh, dēļ, un viņi maksā citu parādus. Un naudas apjoms, eh, kas kosmēta programmas ietvaros ir veltīts MVU, ir ļoti neliels. Un kaut arī kosmē programma tā ir ļoti plaša pieeja. Budžets ir mazāks nekā Eiropas 2020 stratēģijai, kaut arī uh, Eh, programma ir apjomīgāka. Līdz ar to mums iespējams vajadzētu domāt par to, kā mūsu rīcībā esošie finanšu instrumenti var tikt la labāk apvienoti, lai tie saskaņotos labāk viens ar otru. Un līdz ar to tiem būtu labāka ietekme. Ir svarīgi arī tas, lai kon būtu konkurence spēja, kura balstās uz inovācijām, un tajā būtu iekļaut arī uzlabot sadarbības starp dažādām programmām, piemēram, kosmē programmu un 2020. apvārsnu programmu. Skaidrs ir tas, ka apstākļi uzņēmējiem var tikt uzlaboti, un to var darīt politikas veidotāji, un tas ir jo sevišķi svarīgi jauniem uzņēmējiem. Lai būtu uh, labs eh, pamats viņu uzņēmē darbībai. Visās dažādajās situācijās, kādās viņi nokļūst. Un dažādajās eh, fāzēs, kad eh, tiek radīts uzņēmums. Iespējams, šo aspektu varētu ziņojumā vairāk uzsvērt. Tomēr viņš vēlreiz vēlas pateikties Maklārkins kundzei par viņas izlo darbu. Paldies! Paldies! Lielas paldies par jūsu atbildi. Skatos, ka Melas arī kungs ir šeit, bet Krocmanu kungs no sākuma izteikties. Jā, paldies. Kā kosmē referents varu teikt, ka jūs varat iepazīties ar mūsu ziņojumu, tas ir pieejams angļu valodā. tad, tad sazināties ar mūsu, bi mūsu biroju. Visi šie aspekti ir iekļauti otrās iespējas. 2,5 eh, miljārdu vietā mēs vēlamies 5 miljārdus. Tas viss tur ir iekļauts. Un sarunās ar konservatīvajiem un zaļajiem mums bija tad diskusija, un mēs teicām, ka jā, mēs uh, vēlamies eh, šo apvārtu 2020, bet mēs nevēlamies uzsākt kāru, tad, tad eh, cīnoties par šiem te procentiem. Mēs vēlamies arī pacelt 150 tūkstošu griezus, jo diskusijās mēs atklājām, atklājām ka uh, Mm, na, tātad, uh, uh, ar šo uzņēmumu pārnešanu nākamajā paudzē ar šādu naudas summu nebūtu pietiekama, tāpēc uh, mm, tur ir grozījums, kurš ierosina šo noteikumu svītrot. Un mēs arī izsvītrojām turismu, bet pamatā par turismu jau tiek runāts šajā dokumentā. Un ja mēs runājam par digitālajiem pakalpojumiem, tad. Tur var būt zināmas pretrunas, mēs nevēlamies uh, uzsvērt uh, sektoru, mēs, protams, zinām, ka digitāli uzņēmumi ļoti svarīgi, tomēr mēs nevēlamies iekļaut sektors, mums ir jābūt konsekventiem. Nevajadzētu runāt par kādiem individuāliem sektoriem. Tātad uh, šī te paudžu pārnešanas uh, veicināšana, jā, otrā iespēja, jā, birokrātijas samazināšana, jā pamata kapitāls, riska kapitāls, tas eh, nav tik svarīgs jautājums Vācijā, kāds ir Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā tas ir uh, svarīgs jautājums, līdz ar to ir iekļauts šie 55%, jo dažādās dalībvalstīs šis jautājums tiek risināts dažādos veidos. Mēs varam izmantot riska kapitālu kā sviru, uh, ar ko var piesaistīt daudz vairāk resursu, ir mm, individuāli, individu, kur ir iesaistīti šajā riska kapitāla veidošanā, un viņi būs piesardzīgāk nekā valsts institūcijas. Indikātoru pārskatīšana dalībvalstīs konkurētspējam. Mēs to visu atbalstām. Atbalstām visus eh, punktus, kur ir iekļaut Maklārkins kundze ziņojumā. Tur nav nekāda pretruna ar manis paveikto. Un es domāju, ka tad jūs varat um, iepazīties ar šo ziņojumu. Un jūs uh, redzēsiet, ka um, mūsu viedoklis ir vienāds. Paldies par atbalstu. Tas viss no manis. Ļoti labi. Ir īpaši patīkami ir konstatēt, ka referents ir arī mūsu komitejas e, biedrs. E, katrā ziņā es zinu, ka būs arī grozījumi un būsim priecīgi atkal jūs redzēt. Baltazāri kungs, vai jūs e, esat gatavi ziņot kaut ko no tautas partijas puses reaģējot uz šo ziņojumu? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es atbalstu šo ziņojumu. it īpaši gribētu atzīmēt, ka attīstība ir kaut kas ļoti svarīgs, ņemot vērā šo ekonomisko situāciju, un šeit mazie un vidēji uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši, ja mēs tiecamies uz rezultātiem, kurus mēs gribam sasniegt. Un vēl es piekrītu arī referentei, kas saka, ka ir nepieciešams ne tikai finansējums, bet arī palīdzība šiem uzņēmumiem, kas būtu sniedzama tad, kad šie uzņēmumi sāk darboties ar cipartehnoloģijām, internacionalizē savu darbu. Ir jāpalīdz apgūt arī citas iespējas, piemēram, e-komercija būtu tāda lieta, kur varētu palīdzēt eh, MVU, un es, es arī piekrītu referents kundzei, tā ziņā, ka būtu jāmazina birokrātija, mazāk noteikumi, mazāks noteikumu sloks, jo šie aspekti tiešām ir būtiski šķēršļi uzņēmuma attīstībai. Ir iesniegti arī atsevišķi grozījumi. Referenti ir iesniegusi dažus grozījumus, un tos es īpaši nesaprotu. Ir tādi, kas man nav īpaši pieņemami. Vispirms ir otrais grozījums, kur tiek slēgti ārā mikro uzņēmumi, tādi, kur strādā mazāk par desmit darbiniekiem, arī sociālie uzņēmumi nav ņemti vērā amatnieku uzņēmumi. Eh, Runāju tieši par amatniekiem, amatnieku uzņēmumiem, tad, manuprāt, šie uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi komponenti visā MVU kopā, un atsevišķos Eiropas rajonos šie amatnieki veido ekonomiskās sistēmas mugurkaulu Eiropā nav tikai lielie uzņēmumi, ir noteikti rajoni, kur vidējais uzņēmumu lielums ir ļoti mazs. Un šiem mazajiem uzņēmiem ir ārkārtīgi liela nozīme attīstībai šai reģionā. Protams, ir iespējams stimulēt dažādā veidā varētu arī atbalstīt tādu nelielo uzņēmumu apvienošanos. Tādā veidā viņi varētu varbūt labāk integrēties globālajos tirgos, bet pilnībā izslēgt ārā mikro uzņēmumus un amatnieku uzņēmumus būtu nepareizi. Vismaz man ir grūti saprast šo motivāciju, kāpēc tas tā darīts. Un nu, vēl otrs jautājums, ko es gribētu arī uzdot referentei, ir šāds ka šeit ir domāts ar viens pieturs mehānismu. Kā, kādreiz tāds bija tā šis nosaukums viens pieturs uh, mehānisms. Tagad ir kaut kāda cita nosaukuma šim principam. Eh, piemēram, ir tāda lieta kā uzņēmumi Eiropā, tāds tīkls. Protams, ir ļoti labi, ja mēs identificējam šīs atbalsta programmas vai tīklus, bet vienas pieturas mehānisms bija kaut kas vairāk. Tur varēja saņemt tādu vispārēju kompleksu atbalstu uzņēmumiem, uzņēmēju darbībai vispār nu, neatkarīgi no attīstības fāzes uzņēmums varēja griezties šajā vienā, viens pieturas mehānismā un iegūt visādi veidu atbalstu. Es gan negribu teikt, ka es esmu absolūti kategoriski pret visu šo, tomēr man, man ļoti interesētu arī izskaidrojums, kāpēc turisms nav iekļauts eh, finansējumā kosmē. Atsevišķās valstīs no 6 līdz 10 procentiem no IKP ir turisma īpatsvars. Un ja mēs gribētu, gribam veidot tādu noteikumu kopumu, kas attiektos uz visu Eiropu, tad tiešām būtu grūti atbildēt Grieķiem, kā mēs viņiem palīdzēsim, ja mēs slēdzam ārā turismu. Uh, un vēl ir vesela rinda grozījumu, kur tiešām ir konsekventi svītrota atsauce uz turismu. Uh, kur ir svītrots atsaucas uz ar turismu saistītiem portāliem, datubāzēm. Varbūt pat daudz par to bija rakstīts sākotnējā tekstā, bet tagad es nesaprotu, lasot grozījumus, kāpēc ir tik daudz grozījumu, kas ir antituristiski. Un vēl visbeidzot šie traģiskie notikumi, kas ir notikuši Itālijā eh, pavisam nesen un arī pat vēl vakar norāda ka ir jāņem vērā arī reakcija uz dabas katastrofām no industriālās pasaules. Iepriekšējā tekstā tiešām bija šī reakcija uz katastrofālām situācijām no rūpniecības, no nozars puses. Un tagad mēs redzam šo traģisko situāciju, zemestrīces Itālijā. Mēs redzam, ka Itālijā ir vesela reģiona, kur rūpnieciskā darbība tagad ir pārtraukta. Viens no iemesliem, kāpēc tāds pārtraukums, ir darba drošība. Protams, darba drošība ir absolūta prioritāte un maziem vidējiem uzņēmiem arī darba drošība ir prioritārs jautājums, bet varbūt mēs varētu dzirdēt eh, skaidrojumus no referents kundzes par visiem šiem jautājumiem, kurus uzdev. Bet principā mēs atbalstam pieeju kā tādu, kaut gan, protams, vienmēr mums ir nepieciešami jauni resursi, jauns finansējums, jo šodien lieta ir tāda, ka mums eh, vajadzētu piesaistīt vairāk naudas šajā fondā. Paldies! Uh, well, Paldies! par šiem ļoti svarīgajiem skaidrojumiem, Baldezāri kungs. Un liels paldies, ka jūs pieminējāt arī zemestrīci Itālijā. Mēs tiešām jūtam līdzi Itālijai jūsu kolēģiem. Un vēl ir pētījumi sakarā ar um, velo programmu, un arī Boloņā uh, Dekampas kungs apmeklēja uzņēmumu, mēs zinām, Rūlas kundzei tagad vārds, un tad pārēja. Es izteikšos ļoti īsi, jo lielākā daļa jau šeit ir pateikta. Es tikai gribēju vēlreiz pasvītrot, ka man tiešām ir atbalstāms uh, Maklārkins kundzes ziņojums. Un es atbalstu arī Kreutzmann kunga pieeju Es uzskatu, ka būtu pareizāk nenosaukt konkrētas nozars, jo mazo un vidējo uzņēmumu struktūras ir ļoti dažādas. Eiropā ir dažādi šie uzņēmumi. Ja mēs fokusēsimies uz atsevišķām nozarēm, tad tas nebūs pareizi, tas vājinās šo MVO sektoru kā tādu. Tāpēc es uzskatu, mums, ka mums nevajadzētu pieminēt nozars vajadzētu atstāt lielāku manevru iespēju, ņemot vairāk specifiku. Teiksim, Itālijā turisms ir svarīgs, citās eh, valstīs varbūt sociāla aprūpa vai inženieru sektors. Te ir tik ļoti daudz dažādas struktūras, tāpēc galīgi nav jēdzīgi šeit atbalstīt nozars pieeju. Un Baltas Sārs kungs arī pareizi izteicās runājot par mazajiem, par mikro un par amatniecības uzņēmiem. Paldies! Es eh, tagad došu vārdu abiem referentiem, bet pirms tam vai ir kāds kolēģis, kas vēl kaut ko grib teikt? Nē, tādā gadījumā es pats kaut ko teikšu. Vispirms es eh, konstatēju, ka mēs eh, esam saņēmuši vēstuli no Zviedrijas parlamenta. Tur viņi apstrīd atsevišķu aspektu šajā priekšlikumā, teiksim, saistībā ar tirzniecības veicināšanu. Uh, Zviedrijas parlamenta pārstāvis saka, ka eh, te ir apdraudēts subsidiaritātes princips, ir tīpaši e, tirzniecības eh, veicināšanas ziņā. Viņi uzskata, ka šajā sakarā komisijas priekšlikums nesaskanās subsidiaritātes principu. Gribētu uzdot šo jautājumu referentei, vai jums ir kas sakāms sakarā šo vēstu. Otkārt, es gribētu arī vēl pasvītrot vēl kādu aspektu. Uh, Tas ir jautājums eh, par to, ka vajadzētu veicināt bankas, lai tās dod kredītus MVU. Eh, šobrīd visā Eiropā bankām ir problēmas, eh, restaurējot bilances, atkal tradicionālie MVU finansēšanas avoti ir grūtāk pieejami. Uh, Un bankas tagad prasa vairāk, lielāks tātad procents, un arī nav tik gatavs iziet uz risku. Šis te finansējuma trūkums no bankām ir izraisa milzīgas grūtības, un nevar arī maziem vidēju uzņēmumu gūt pieeja finansējumam, un jā, meklē alternatīvas risinājums. Mak Lārkins kundze saka, ka bankām ir jādod iespēja piedalīties īpašajos finansējuma fondos, kas nāk no Eiropas Savienības puses bet te parādās idejas, ka, ka vajadzētu veidot tādu uzraudzību sistēmu, lai mēs varētu saprast, kas tur notiek un kā bankas tātad piedalās un kā tas notiek dažādās valstīs. Tā ir laba ideja. Tad došu vārdu referentiem vai vispirms Kreutzmanu kungam un pēc tam Maklārkins kundzei, jo Maklārkins kundze ir referente no mūsu komitejas puses. Kreutzmanu kungs, paldies! Atbildot Baltazāris kungam, teikšu tā, jā, mums ir nepieciešams ietvert arī mikro uzņēmums. Vācijā. Mums ir ļoti daudz pašnodarbināts personas, jā, varētu ietvert arī turismu, bet tikai tādā gadījumā, ja tur ir pārobežu aspekts. Un turisms jau ir iekšā, jau ir ietverts, mēs to neesam palaiduši garām, ko mēs esam šeit darījuši. Vienkārši mēs esam cīnījušies pret šādu nozerisku pieeju, lai nebūtu sektorās pieejas. Mēs runājam par maziem vidiem uzņēmumiem, vispār neatkarīgi no nozars, kurā tie darbojas. Un ja maziem vidiem uzņēmiem ir nepieciešams darboties kādā konkrētā nozarē, tad tas ir ļoti labi. Neviens netiek slēgts ārā. Mēs konsekventi piekopjam vienkārši tādu nesektorālu pieeju. Un kosme programmā mēs runājam par vienkāršotu pieeju. Ir arī horizonts 2020, tur ir vairāk akcents uz zinātni, uz pētījumiem. Tur ir ļoti sarežģīta pieteikšanās procedūra, un visas procedūras arī tālākās ir sarežģītas. Mēs saprotam no komisijas, ka vēlēšanās ir tomēr saglabāt vienkāršotu pieju, iesniegšanas pieteikumu procedūru, tai jābūt vienkāršai, lai arī mazie un vidējie uzņēmumi varētu piedalīties. Šobrīd tas ir diezgan grūti. Dažreiz uh, uzņēmumi izjūt grūtības no sākuma, bet atkārtoti piesakoties, tas ir vieglāk. Mēs jebkurā gadījumā gribam šo pieteikšanās procedūru padarīt caurskatāmāku maziem vidiem uzņēmiem. Es gaidu jūsu ieteikumus. Mēs visiem vienā virzienā. Uh, Un paldies Maklārkins kundzei par jūsu ziņojumu. Mums nav nekādas domstarpības, mēs nesaskatām nekādas problēmas, mēs visam piekrītam. Labi, pirms došu vārdu Maklārkins kundzei. Es došu Ārijas kundzei vai arī vēl kāda. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt es kaut ko nesapratu, bet šeit tika pieminēts digitālais sektors Es nerunāju par eh, ciparu sektoru, es runāju par ciparu tirgiem. Es nerunāju par to, ka mums ir jādomā par atsevišķu sektoru kā ciparu sektoru. Mēs runājām par eh, ciparu tirgu. Digitālais tirgus kā tirgus būtu jāiekļauj, bet nevis kā sektors. Liels paldies! Tālāk Maklārkins kundzei vārds. Un, bet vispirms vajadzētu laikam dot vārdu arī komisijai. Es atvainojos, ka priekšsēdētājs, ka palaid garām komisijas pārstāvi. Jāsar Žemskas kundze, lūdzu, jums vārds. Ko jūs varat teikt par šo projektu? Paldies. Es došu vārdu Degranēra kungam, kas ir uh, mans vietnieks. Paldies. Es uh, ļoti lieli interesi sekoju šai debatei. Komisija tagad eh, pēta šo ziņojumu. Mēs gribam pateikties Maklārkins kundzei par to, ka eh, ir izsēlts politiskās lietas saistībā ar kosmi programmu, arī viedais regulējums, tādi aspekti kā SME tests, ietekmes izvērtēšana, arī konkrētspējas tests, ko finansēsim kosmē ietvaros. Es varbūt komentēšu grozījumus, vispirms sakarā ar grozījumu, kas, grozījumiem, kas saistīti ar turismu. Komisija nepiekrīt šim priekšlikumam svītrot atsauci uz turismu kozme programma. Un šeit ir vairākas problēmas. Vispirms ir juridisks aspekts turisms kā sektors. Tas ir arī nostiprināts Lisbonas līgumā, tur ir īpaši tiesiskā bāze. Tāpēc arī uh, juridiski komisijai bija vienkārši pienākums ierakstīt turismu atsevišķi mērķu uzskaitījumā. Un vēl ir arī citi iemesli, piemēram, turismu sektora loma krīzes periodā. Arī krīzes laikā turisms ir vienīgā nozara, kas stabili aug un stabili rada darba vietas arī tagad krīzes vidū. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi atstāt atsauci uz turismu tekstā. Un turismu jau šobrīd finansē arī kon konkrētspējas un inovācijas ietver programmas ietvaros. Vēl eh, par šo Enterprise Europe tīklu komisija uzskata, ka atsevišķi grozījumi paskaidro šī tīkla funkcionalitāti un lomu, bet tomēr šie grozījumi būs tādi, ka tīkla darbības apraksts būtu, teiksim, mazāks, ierobežotāks nekā tas, ko viņi praktiski dara šodien, tad mēs esam noraizējušies, ka tāds pieminējums nebūtu pareizs. Mēs gribam, lai šis tīkls būtu tāds Eiropas Savienības līmeņa vienas pieturs mehānisms visiem mazajiem uzņēmiem. Protams, nekādā veidā šim tīklam nevajadzētu pārklāties ar to, kas eksistē dalībvalstīs. Mēs uzskatām, ka tam būtu jādarbojas kā viens pieturas mehānismam, bet tīkls ir kaut kas plašāks kā orientācijas, kā padomu, padomu došana. Mēs esam gatavi arī meklēt formulējumus bet principā tad mēs piekrītam grozījuma iesniedzējiem, ka vajadzētu precizēt tīkla uzdevums. Tālāk šī uzraudzības sistēma, kas nodrošina to, ka banks tiek pāraudzīts kreditējot SME, e, MVU. Mēs gribētu pateikt, ka šobrīd jau ir eksistē tāda uzraudzības sistēma esošajā programmā, un mēs turpināsim izmantot šo eksistējošo uzraudzības programmu. Tālāk eh, detalizētās prasības attiecībā uz šo monitoringu, tas eh, tiks ierakstīts finanšu regulā, par kuru šobrīd diskutē institūcijas. Un vēl par 24. grozījumu. Maklakins kundze raksta, ka šeit vajadzētu ietvert arī uzraud, ietekmes uzraudzību, ietekmes uzraudzības elementu. Bet, diemžēl, šādi dati nav pieejami gada beigās, tad, kad programma sāks. Tāpēc mēs piedāvājam šāda veida informāciju rakstīt izvērtēšanas ziņojumā un nevis gada ziņojumā, jo tad uz to brīdi mums ir vairāk informācijas, kas būtu liederīga, šai ziņā ir kaut kas vairāk, ko mēs varam uzraudzīt un arī ziņot attiecīgi par to, kādu ietekmi ir izraisījusi šī programma. Tad reaģējot uz vēl kaut ko, citiem komentāriem, vēl gribētu teikt par imigrantu lomu vājākām uzņēmēju grupām, tas jau ir ietverts esošajā programmā, un arī to pašu var teikt par eh, uzņēmumu pārcelšanu. Tālāk finanšu instrumentu savstarpējā saistība, lai panāktu labāku ietekmi. Kozme un Horizon programmām ir kopīga finansēšanas platforma. Un mēs komisijā skatāmies to tieši tādā konfigurācijā. Un visbeidzot, mans komentārs par to, ka mikro uzņēmumi un arī individuālie nodarbinātie ir ietverti. Programmā ir ietverti visi uzņēmumi, īpaši fokusēties uz MVU. Šeit šajā grupā mēs ietveram arī mikro uzņēmums. Komisija ir arī mazāki komentāri par kādiem citiem grozījumiem, bet mēs varam divpusē par to runāt. Liels paldies! Labi, jūs nekomentējāt neko par šo Zviedrijas vēstuli sakarā ar problēmu subsidiaritātes sakarā. Vai jūs piekrītat tādam skatījumam? Jā, patiešām mēs ļoti uzmanīgi esam izlasījuši šo Zviedrijas parlamenta atzinumu, mēs esam arī atbildējuši attiecīgā kārtā. Un Mēs arī dzirdējām, ka nevajadzētu attiecīgi pārklāties šiem pasākumiem dalībvalstīm Eiropas līmenī, un arī subsidiatāte būtu jārespektē. Mēs tam piekrītam. Un par internacionalizāciju jau šodien kozmē mēs gatavojam noteiktus pasākumus, mēs piedāvājam kozmē pasākumus, ņemot vērā arī to analīzi, ko mēs esam veikuši par to, kas jau tagad notiek dalībvalstīs, tāpēc mēs negribam, lai būtu kaut kas, eh, kas dublētos. Mūsu galvenā doma ir papildināt, lai būtu Eiropas Savienības līmeņa pievienotā vērtība. Paldies, Baltas Āraks kungs, vai jūs vēl? Un vēl citi nākamie. Paldies! Runājot par šo uzsvaru uz turismu, mēs vēlētos pieturēties pie loģiskas dabas apsvērumiem un nevis pie satura. Komisijai ir kompetence un tā ir izmantojusi tai pieejamos instrumentus, lai izveidot arī citus instrumentus, kas veicinātu turismu attīstītu, attīstību. Mēs par to vienojāmies, un tas, ka šajā ziņojumā iet runa par adekvātiem instrumentiem, kas pamudinātu turismu at attīstību, tas ir apsveicami, un mums tomēr vajadzētu pieturēties pie noteikumiem. Taču mums vajadzētu varbūt runāt vispārīgi par uzņēmē darbību un ne tikai specifiski par turismu aģentūrām. Un tomēr situācija ir tāda, ka komisija šobrīd uh, zināmā mērā izdodot likumdošanas aktus, deleģē šos instrumentus. Vispirmkārtām, un pēc tam Klarkins kundzei. Jā, es runāju Repo kunga vārdā, un eh, tas bija pirms tam, un tagad es vēlētos jūs iepazīstināt pat ar savu viedokli. Lielos vilcienos Tas jau sakrīt ar repokunga idejām, un tomēr vēlētos šeit uzdot pāris jautājumu. Izskatās, ka nav nemaz tik droši, vismaz uzklausot komisijas teikto, proti turisms ir ārkārtīgi svarīgs sektors, un es pilnībā atbalstu to, ko jūs šeit minējāt. Tas attiecās pilnīgi uz visām Eiropas dalību valstīm. Lisabonas līgumā ir pirmo reizi Eiropas parlamentam sniegtas pilnvaras kaut ko teikt un darīt turismu labā. Taču vispārīgi runājot par MVU programmām, jo tātad par turismu pirmo reizi tiek runāts Lisabonas līgumā, un šeit es nepiekrītu komisijas teiktajam, jo Protams, ka mums ir jāņem vērā turisms, jo to atrunā līgums, un tomēr nedomāju, ka šeit būtu jāatsaucās tieši un tikai uz, sū, uz turismu, jo ir jau arī svarīgi citi sektori, citi domēni, piemēram, tādās valstīs kā Spānija un Itālija. Kā jau es teicu, šī ir vispārīgas dabas programma, un uh, Es pārbaudīju, kā tad šo likumdošanas aktu sauks. Tas ir priekšlikums, kas e, kura nolūks ir veicināt konkurētspēju uzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet virsrakstā nekas netiek teikts par turisma aģentūrām. Tāpēc es vienkārši vēlējos pajautāt, kāpēc mēs uzsveram vienu konkrētu tautsēmniecības nozari. Uh, Ja jau jūs vēlaties veicināt turismu nozari, un, protams, ka mums to vajadzētu darīt, tad tā vajadzētu atrunāt arī nosaukumā. Tā tad, piemēram, izveidot programmu turismu nozarei. Vai nu visiem ir vienādi noteikumi, vai arī mēs runājam tieši un konkrēti par turismu priekšsēdētājs, jā, Gebhards kundze noteikti daudz jums piekritīs, un arī Kreutzmann kungs piekrīt, bet tagad Maklārkins kundzei. Tātad, varbūt jūs varat sniegt mums tagad apkopojumu par to, kas šeit izskanēja. Jā, man priecē tas, ka beidzot kolēģi piedalās debatēs. Varbūt vispirms atbildēšu Baldasārī kunga izteiktajiem komentāriem. Tas jau e, parādās manā sākotnējā ziņojumā un tomēr par otro grozījumu. Protams, ka mikro uzņēmumi šeit ir iekļauti. Es tikai vēlējos neatsaukties uz konkrētām aktivitātēm, piemēram, uz sociāliem uzņēmumiem vai uz citām jomām. Un, protams, ka mikro uzņēmumi būs mūsu prioritāte. Runājot par tā saucamajām dienas pieturas aģentūrām, un tas ir Eiropas uzņēmēja sadarbības tīkls. Es tikai uztraucos par to, lai nebūtu savu veidu dubultošanās, jo daudzās dalību valstīs šāda vienas pieturas aģentūras jau ir izveidotas. Tātad, ja mēs vēlamies, vēlamies izveidot šādu vienas pieturas aģentūru Eiropas līmenī, tad mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka mēs nedublēsim to, kas jau tiek darīts dalību valstīs. Patiesībā šīs eh, vienas pieturas aģentūras veicina jaunu uzņēmumu veidošanos. Un tagad par turismu. Tieši kā jau mikro, biznes un arī citi sektori, tas attiecās uz MVU. Un varbūt vēl atcaucoties uz komisijas teikto. Es uzskatu, ka mums vajadzētu beidzot varbūt atrast vietu turismam, kurā mēs par to varam runāt. Tātad vai mēs par to runājam šajā likumdošanas aktā, varbūt, kad ir arī citas jomas, kur par to var runāt. Bet, kā jau komisijas pārstāvis šodien teica, e, turisms ir augoša augoša nozara, un es domāju, ka mums varbūt vajadzētu to pieminēt šajā ziņojumā, bet neuzsvarot to pārāk daudz, jo turisms ir nozīmīga nozara. Mani priecē, ka Kreutzmann kungs ir šeit, un mums ir ļoti daudz kopīgi ideja par to, kādā veidā vislabāk izmantot kosmē programmu. Un eh, man priecē arī tas, ka ir paredzēts palielināt līdz 5 miljardiem šās programmas finansējumu. Tas ir ārkārtīgi liels pieaugums, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šī nauda neaizies pārvaldības izmaksām un administrācijai, Eh, šai naudai tiešām ir jānonāk mazo uzņēmumu rokās, un uzņēmumiem šī nauda palīdzēs eh, veicināt ekonomisko izaugsmu, pie tā jau mums arī ir jāturās. Paldies! visiem, kur iesniedz grozījums. Eh, jā, šeit runiet arī par Itālijas zemestrīzēm, un varbūt, ka mēs varētu grozījums varbūt savietot kopā ar šiem notikumiem, bet esmu pārliecināta, ka tuvākajās dienās mums izdosies vienoties par to, ko mēs vēlamies redzēt šajā ziņojumā, mūsu komitejas ziņojumā. Tātad paldies visiem par komentāriem. Tagad mazliet par laika grafikiem. 7. jūnijas nākamajā nedēļā ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 10. jūlijā mēs balsosim mūsu IMCO komitejā, Tā man būs eh, ārkārtīgi saspringta diena, jo man būs trīs ziņojumi balsojumi to dienu. Jā, paldies par jūsu enerģētisko vadības stilu, saka priekšsēdētājs, un tiešām arī man priecē tas, kad ir tik liela interese no deputātu vidus, jo tas jau ir mūsu nolūks eh, komitejā apvienot deputātu idejas un izveidot adekvātu dokumentu. Vēlētos pateikties arī Kreitsman kungam. Vēl viena lieta. Es vēlējos runāt par digitālajiem pakalpojumiem. Es to nedomāju, runāju savā ziņā ziņojumā pieminot digitālo sektoru, es par to nedomāju, digitālos pakalpojumus, es to nedomāju kā sektoru. Es vienkārši domāju, ka vajadzētu veicināt internetā pieejamu pakalpojumu spektru. Tas nebija domāts kā nozara. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies Anai, un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, Man, diemžēl, ir jādodās uz pusstundu prom, man ir svarīgas sarunas vedamas, un tāpēc došu vārdu Vēlērs kundzei, kura vadīs šo pusstundu. Diemžēl mums šeit nav neviena priekšsēdētāja vietnieka, bet Vēlērs kundze, esmu pārliecināts, mūsu komiteja vedīs drošos ūdeņos. Tātad, tagad Mēs runāsim par daudzgadu finanšu schēmu 14.20. gadam. Mums šis atzinums ir ārkārtīgi svarīgs. Busoji kungs ir mūsu referents, Baldasārī kungs ir ēnu referents. Daudzgadu finanšu schēmai es vienkārši vēlējos pārliecināties, vai Baldasārs kungs vēl ir šeit. Gebhards kundze pārstāvēs Kampas kungu, jūs jau otro reizi pārstāvat vīrieti no savas politiskās grupas. Kožešņika kungs nav šeit ieradies. Diona kungs arī nē, tā tad godātie kolēģi. Mums šeit ir labākais kodoks, kodols, es vienkārši pārliecinājos, vai visi šeit ir, bet eh, tagad, kā jau es teicu, došu vārdu Vēlērs kundzē, es pats diemžēl dodos prom uz pusstundu. Vēlērs kundze, lūdzu. So, Mr. Buzai, go. Busaikungs, lūdzu. Paldies Vēlers kundzei. Es vēlējos vispirmām kārtām pateikties eh, komisijai par daudzgadu finanšu schēmā iesniegtajiem priekšlikumiem, jo jaunā finanšu schēma ir labāka nekā patreiz izmantotā, un tā ļaus mums sasniegt 20. gada mērķus. Es īpaši vēlējos eh, atsaukties uz eh, DFS, 2020 stratēģiju, jo ilglaicīgi, ilgadīgi finanšu plāni un mērķi ir saistīti ar mūsu politiskajām prioritātēm. Un tomēr ar to nepietiek. Es vēlētos šeit atgādināt Sura komitejas darbā panākto vienošanos, kurā runa iet par to, ka pat uh, par 5% palielinot 13. gada resursus Eiropas Savienībai joprojām neizdosies sasniegt visus tai paredzētos uzdevumus. Mums budžetam ir jābūt vēl lielāk, lielākam, ja mēs tiešām vēlamies sasniegt visus Eiropa 2020 stratēģijā ierakstītos mērķus un veicināt ekonomisko izaugsmi. Protams, ka patreizējā ekonomiskā krīzes situācija padara vēl nestabilāku, un sarunas par daudzgadu finansu schēmu brīdī, kad daudzas dalību valsts piedzīvo budžetāru konsolidāciju, ir ārkārtīgi smagas, un tas parādās arī mūsu ziņojumā. Jebkurā gadījumā sarunas būs smagas, tas ir paredzams jau šobrīd, bet vēlētos mazliet pieskarties pie tiem pasākumiem, kas ir interesanti tieši mūsu komitejai, iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai. Vienotā tirgus akts, to mēs visi vēlamies redzēt dzīvē īstenotu, un e, runa šobrīd iet par vienotā tirgus aktu numuru divi. Ir skaidrs, ka, M, ka DFS ļaus mums sasniegt šos mērķus, un tomēr, runājot par daudzgadu finansu schēmu, tad mums galvenokārt ir jāatcerās tas, ka patērētāju un iekšējais tirgus ir jāaizsargā. Kastums programma, kosme programma, ir vesela virkni šādu programmu, un tomēr mums vajadzētu savilkt kopā šīs programmas, to izpildu un daudzgadu finanšu schēmu. Ir jāatcerās arī tas, ka MVU Eiropas ekonomikā ir pamats, un to mēs esam diskutējuši jau iepriekšējās debatēs. MVU ir ārkārtīgi būtiskas ekonomiskajā izaugsmē un darba vietu nodrošināšanā. Mana politiskā grupa vēlas at veicināt atbalstu MVU. Tas attiecās gan uz vienoto tirgu, gan arī glo uz globālo dimensiju. Šā iemesla dēļ es atbalstu ierosināto kosmu programmu, bet tieši kā jau man kolēģi šeit pieminēja, uh, Daudzgadu finanšu schēmai 14. un 20. gadam paredzētais finansējums ir nepietiekams, ja mēs vēlamies izpildīt mūsu mērķus. Ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt patērētājus, Un, ja mēs tiešām vēlamies to darīt, tad mums ir jāveicina izglītojošas programmas, mums ir tiešām jāaizsargā patērētāju tiesības, un tikai tad šī programma īstenos savus mērķus. Tāpēc mēs vēlētos palielināt tās finansējumu, un eh, Roberts Redford kungs jau to ir ierosinājis savā ziņojumā. Un visbeidzot. Infrastruktūras ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu labi darbojošos vienoto tirgu, vienoto tirgu, vai tas būtu energo, energotīkls vai pakalpojumu tīkls. Tāpēc es ierosinu, ka Eiropai ir jābūt apvienotai. Tomēr runājot par finansējumu mekānismu, tas e, būs ārkārtīgi grūti, ja mums nebūs šī kopīgā finansējuma, kopīgā, kopīgā tāda kā uh, lietas sārga. Mums ir nepieciešams pāri par 200 miljoniem līdz 2020. gadam finansējumu. Viena no idejām būtu eiro, eiro obligācijas, ir tikai jāpanāk vienošanās starp dalību valstīm. Mums ir nepieciešama nauda miljardu apmēros un nevis miljonu apmēros. Protams, ka savā atzinumā es nevarēju iekļaut visus aspektus, piemēram, tādus kā nodokļi, muita, un tas attiecās arī uz inovatīvu vienoto tīragu. Un tomēr es vēlētos redzēt kolēģi iesniegtos grozījumus, un tomēr Ja ir kādi deputāti, kur vēlētos iesniegt grozījumus, tad es tos visus izskatīšu ar lielu prieku. Paldies! Paldies! Paldies Busoju kungam! Un tagad došu vārdu ēnu referentam Ries Šanders. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu EPP politiskās grupas vārdā, jo, diemžēl, Baldasārs kungam bija jādodas prom. Mēs uzskatām, ka šis teksts ir ārkārtīgi labs, un tomēr uzskatām, ka vissvarīgākais ir tas, ka nākamo piecu gadu, nākamos piecos gados paredzētā ekonomiskā izaugsme, tam ir nepieciešami resursi. Un mūsu politiskā grupa uzskata, ka resursi nav pietiekami un tomēr adekvāti. Vispārīgos virzienos mēs atbalstam šo ziņojumu un piekrītam tajā izteiktajiem priekšlikumiem. Priekšsēdētāji, paldies! Gebhards kundze, sociālistu grupas vārdā lūdzu. Paldies! Es šeit pārstāvu Kampas kungu, kurš arī, diemžēl, nevarēja ierasties, jo šobrīd viņš prezentē savu ziņojumu saistītā Eiropa un ITER projekts. Es uzskatu, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, ko ar to domāju par to pēc tam. Vispirms vēlētos pateikties e, referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības izdevumi būtu efektīgāk, efektīvāk izmantoti. Un tāpēc mums e, Eiropas līmenī vajadzētu iestāties par to, ka nauda ir jātiek izmantotā Eiropas patērētājiem vislabākajā iespējamajā veidā. Efektivitāte ir ārkārtīgi svarīga. Un, protams, ka vairākas jomas ir saistīts ar šo efektīvo izmantošanu. Kā jau De Kampas kungs uh, savos eh, grozījumos jau ir teicis, mums ir varbūt jādomā par jaunu eh, patērētāju programmu, arī konkurētspēju, un eh, es varu tikai atbalstīt šo ideju. Bet varbūt lielākās grūtības, ko da Kampas kungs redz mazajos un vidējos uzņēmumos vai saistīt ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tā ir progr programma kas ir saistīta ar dažādu aizdevumu un aizņēmumu ieguvi. Patiesībā pat, pašu mažu, mazo un vidējo uzņēmumu darbība nav problemātiska. Problemātiska ir aizņēmumu ieguve bankās. Un šobrīd tieši ekonomiski visvājākajās valstīs tā ir problēma. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt tieši tām valstīm, kurās e, ir grūta situācija, jo mēs varam to uzlabot. Vēl bez tam būtu jāpiemina arī tas, ka ir žēl, ka programmai ir atvēlēts tik maz līdzekļu. 340 miljonu eiro gadā tas nav nekas. Tas patiesībā nozīmē to, ka programmas izpilde nebūs tik veiksmīgi, kā mēs to varētu paredzēt. Un eh, komisijas ierosinājums ir tāds, kā vajadzētu veicināt administratīvo procedūru vienkāršošanu un arī rast iespēju MVU izmantot dažādus citus finanšu instrumentus un programmas. Ēnu reference De Kampas kungs ir pilnīgi pārliecināts, ka izveidosies laba sadarbība ar referentu, kā jau tas ir bijis gadu laikā, un ka izdosies rast vienošanos tajos jautājumos, kas ir svarīgi mūsu komitejai un līdz ar to arī arī patērētājiem. Tagad Rīgas kundze. Un, uh, meine... Es teikšu pavisam īsi piekrītu tam, ko teica Gepārdas kundze. Un es arī ļoti atbalstu Busoju kungu no mūsu puses tad, tad uh, <clears throat> ierosinājumi ir nelieli, bet uh, skatīsimies, uh, tad, tad vai uh, kā, ir kāds pārstāvs no EKR grupas. Ja ne, tad, tad turpinām darbu, vai ir kāds no GUE grupas. EFT. Tādā gadījumā šis nav ļoti strīdīgs uh, ziņojums. Eh, komisija. Pirms es eh, atkal dodu vārdu Busoju kungu, vēlos jautāt. Es diskusijā dzirdēju, ka pieejamās naudas apjoms ir diezgan neliels. Tā kā eh, pieejamā naudas summa ir tik neliela, kā ir ar citiem instrumentiem? kas veicina likviditāti, kā piemēram direktīva par maksājumu plūsmām. Tas ir veids, kā palīdzēt MVU iegūt naudu ātrākā un vienkāršākā veidā. Mēs šo ierosinājumu atbalstījām arī mazo uzņēmumu uh, aktā, bet kā tika veikta transponēšana dalībvalstīs, kurās iepriekš nebija šādas normas? Komisijas pārstāvis šodien nav ieradies, bet eh, varbūt eh, jūs varētu viņiem piezvanīt un pajautāt, cik tālu ir eh, īstenot šis priekšlikums Busoja kungs. Paldies! Pirms es runāju grupas vārdā, es vēlētos eh, izteikties kā darba grupas koordinators. Vēlētos eh, teikt, ka piektajā punktā ir eh, pieminēts enerģijas vienotais tirgus, kā arī vienotais digitālais tirgus, kur ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc, ka viena no galvenajām problēmām, kāda mums ir, ir nodarbinātība, un viss to zina. Un šeit ir divi sektori, kuri eh, ir jāoptimizē Eiropas līmenī. Un eh, digitālais tirgus ir sevišķi. Tā ir tāda joma, kurā ir ļoti svarīgi, lai būtu šāda plūsma, ar kuru radīt nodarbinātību. Un mēs arī apzināmies, ka MVU rada ne tikai izaugsmi, viņi rada arī darba vietas. Un līdz ar to es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs uzsvērtu piekto punktu. Un tieši tāpēc es vēlējos eh, šo jautājumu pieminēt. Tātad vienoto tirgu un vienoto digitālo tirgu. Paldies, eh, Busaikungs, eh, paldies, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri pauda labus vārdus par manu priekšlikumu. Vēlos arī pateikties runātājiem, piekrītu tam, ka budžets eh, ir nepietiekams, un, kā jūs teicu, mēs cīnīsimies par lielāku finansējumu jomām, kuras ir svarīgas Un mēs eh, tiešām domājam, ka šajās jomās mēs varam panākt izmaiņas saistībā ar iekšējo tirgu. Un mēs arī saprotam, ka ir finanšu eh, problēmas dažās dalībvalstīs un politiskais klimats kopumā Eiropā nav ļoti atvērts eh, tam, lai tiktu paaugstinātas izmaksas. Skatīsimies, kas notiks, bet jebkurā gadījumā mēs lūgsim vairāk finansējumu. Es uzskatu, ka enerģētikas vienotais tirgus un digitālais vienotais tirgus ir ļoti svarīgi mūsu nākotnē. Vēlos arī pateikties Gepārdas eh, kundzei, es piekrītu tām, ka Eiropas Savienības eh, tēriņiem ir jākļūst efektīvākiem. Un, kā jau es teicu, lielākā problēma MVU ir to pieeja finansējumam, kā arī problēmas iegūt kredītus. Un šeit esmu norādījis kā svarīgāko prioritāti MVU. Uh, Eh, nepietiek ar kosmu programmu, jābūt arī citiem risinājumiem. Es eh, vēlos pateikties Rūlas kundzei par atbalstu, un, prot, protams, ka ceru arī uz zaļo atbalstu savam priekšlikumam. Vēlos pateikties arī Vailers eh, kundzei. Mēs abi centāmies iesaistīties vēlo maksājumu direktīvas transponēšanā, lai tā notiktu ātrāk un pareizāk Eh, man nav eh, pārskata par visu Eiropu, un līdz ar to ir labi eh, lūgt komisijai paskaidrojums. Es nezinu, vai komisija ir kāds visatvarošs ziņojums. Es varu runāt savas valsts Rumānijas vārdā. Diemžēl nav tikuši spērti lieli soļi, lai transponētu šo direktīvu, un es uzskatu, ka citas valstis, kurām tiešām ir problēmas ar vēl noveltiem maksājumiem, tas nav progresējušas. Protams, ka tām vēl ir atlicis nedaudz laika līdz eh, šī gada beigām. Tomēr, kā jau jūs teicāt, eh, es uzskatu, ka izvērot, izvairoties no eh, šiem noveltiem maksājumiem, tā arī ir iespēja MEU, lai viņiem būtu pareiza naudas plūsma. Un es varu teikt, ka es arī ierosinu šādu uh, laika grafiku. 18. jūnijas 2012 ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un es ierosinu, ka balsojums e, notiktu šajā komitejā 10. jūlijā. Pirms vasaras atvaļinājuma. Paldies! Paldies, Pasaikungs! Ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Tātad eh, nākamais darba kārtības punkts. Eiropas energoinfrastruktūras uh, vadlīnijas Kalnietes kundze ir klātesoša, un priekšstājs man teica, ka viņš ir ļoti lepns, ka viņam izdevās panākt eh, tulkojumu nodrošināšanu. Citi runātāji, vai visi ir ieradušies? Civiša kungs no sociālistiem vēl nav ieradies. Gepārds kundze. Valdes grupas. Busai kungs. Rūs kundze. No GUS grupas eh, neviens nav ieradies. Eh, Bilankungs no EKR vēl nav ieradies. EFD. Un nu, tad sāksim Kalnēs kundze, jums ir dots vārds. Thank you, Madam Chairperson. Um, vispirms es vēlētos pateikties, ka man ir iespēja runāt savā dzimtajā valodā, eh, kas, um, kas ir sasniegums IMCO komitejā. Um, Tagad pievēršoties um, IMCO atzinumam par Eiropas energoinfrastruktūras eh, vadlīniju izveidi, es gribu sākt ar pateicību maniem ēnu ziņotājiem no citām politiskajām grupām par lielisko sadarbību, kāda mums uh, izveidojās, un arī par iesniegtajiem priekšlikumiem. Tāpat es vēlos pateikties arī uh, visiem um, padomniekiem un sekretariātu pārstāvjiem, kur ir ieguldījuši savu darbu, lai mēs rīt varētu balsot par šo IMCO komitejas atzinumu. Kopumā e, tika iesniegt 17 e, grozījumu un papildinājumu, no kuriem lielāko daļu e, mēs centāmies iestrādāt atzinumā. E, Eh, diemžēl nebija iespējams atbalstīt visus iesniegtos grozījumus, daļai tādēļ, ka tie neatbilst mūsu komitejas kompetencijai, un daļai arī tādēļ, ka tie neatbilst manai, kā arī citu ēnu ziņotāju politiskajai izpratnei eh, par šī atzinuma uzdevumiem. Tomēr Es vēlos uzsvērt, ka kopumā mēs visi kopā esam um, izveidojuši līdzsvarotu atzinumu. E, mūsu atzinums atbilst e, IMCO mandātam un kompetencei, un es uzskatu, ka tas uzlabos gan enerģijas iekšējā tirgus darbību, gan arī sasniegs līgumā par Eiropas Savienību nospraustos enerģētikas politikas mērķus. To darot, e, mums ir jānodrošina patērētāju aizsardzība pret straujām cenu svārstībām. Kopā ar manis izstrādātajiem um, uh, grozījumiem un iesniegtajiem papildinājumiem mēs esam īpaši uzsvēruši nepieciešamību pasargāt mājasēmniecības un mazos un vidējos uzņēmumus, nodrošinot viņiem stabilas enerģijas patēriņa cenas jo esam pārliecināti, ka viņu rēķini par enerģiju nedrīkst pieaugt. Tāpat atzinumā ir uzsvērta nepieciešamība pēc enerģijas piegādes drošības, kas turpina un papildina jau 2009. gada beigās uh, IMCO komitejā izstrādāto viedokli, uh, pie kura man bija tas, uh, tā atbildība um, darboties. Uh, <clears throat> Un īpaši vēlos uzsvērt, uzsvērt ka Connecting Europe Facility programma uh, ir viens no uh, uh, lieliem pasākumiem, kas veicinās jaunu darba vietu rašanos un ekonomisko izaugsmi. Tie ir mērķtiecīgi ieguldījumi pamata infrastruktūrā, kas palielinās um, Eiropas Savienības globālo konkurētspēju, uh, Ehm, tagad, kad tas īpaši ehm, krīzes apstākļos Eiropai ir nepieciešams. <clears throat> Un vēl ehm, iepriekš apspriežot šo dokumentu, vairāk kārt tika izvirzīts jautājums par to, cik viegli būs sadarboties pie kopīgiem projektiem eh, pāri robežām. Īpaši svarīgi tas ir pierobežas reģioniem. Un es gribu apliecināt, ka eh, šajā direktīvā mm, tas mm, ir, mm, ir paredzēti instrumenti, kā to darīt. Eh, un arī atzinumā mēs to esam uzsvēruši. Un nobeigumā es gribu novēlēt veiksmi mūsu kolēģim Korēram de Campus, kurš ir šīs regulas galvenais ziņotājs ITRE. Uh, Ar, ar mūsu kopīgo darbu mēs nodrošināsim enerģijas iekšējā tirgus darbību, veicināsim energoapgādes drošību, energoefektivitāti, taupību un arī jaunu un neizsīkstošāku enerģijas veidu attīstību. Uh, tikpat svarīgi ir, lai enerģijas tīkli savstarpēji būtu integrēti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vielen Dank, Frau Kalnīte. Lielas paldies Kalnietes kundzei. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirmām kārtām no sociālistu grupas Sevišķkungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Jā, mums ir bijusi ārkārtīgi cieša sadarbība, un mēs esam patreiz finiša taisnē. Es Esmu runājis par šiem jautājumiem jau vairākas reizes, un arī mēs esam to diskutējuši vairākas reizes. Kalnies kundze pieminēties 17 grozījumi. Vēlētos pateikt, ka patiesībā šajos grozījumos ir apkopots mūsu diskusijās izskanējušais. Patiesībā šie grozījumi ir sava veida jau kopsavilkums. Tāpēc eh, es nezinu, kāpēc eh, šos grozījumus nevarētu iekļaut ziņojumā, nu varbūt gluži ne visus, un tomēr visi esam viensprāts, ka mūsu kompetence ir patērētāja aizsardzība, un tam ir jāparādās šajā ziņojumā. Un tomēr šīs rezolūcijas nosaukums, tēma patiesībā ir tehniskas dabas. Tas ir tehnisks un politiskas dabas dokuments un, protams, daļēji arī finansiāls dabas dokuments. Līdz ar to varbūt no mūsu komitejas eh, vajadzētu uzsvērt vairāk patērētāja aizsardzību, un to arī vajadzētu iekļaut atzinumā. Šodien sociālistu grupā mēs eh, runāsim par balsojumu sarakstu, un es nedomāju, ka mums būs karstas un uh, karstas diskusijas. Vēlētos varbūt vērst jūsu uzmanību uz to, ka ir finansiālas dabas apstākļus, tā nav mūsu komitejas kompetence, un tomēr runājot par šim projektam pieejamo finansējumu, tad to varbūt varētu tiešām e, paņemt no vairākiem fondiem, arī no kohēzijas fonda, bet, kā jau teicu, tā nav mūsu komitejas kompetence. Patreizējās diskusijās Eiropas komisijas pārstāvi jau ir izteikuši savu viedokli un pārliecinoši parādījuši, ka situācija ir samērā dramatiska. Izaicinājums, izaicinājuma Eiropas priekšā ir daudz, un runājot par energo piegādi, tad arī tur būs izaicinājumi. Līdz ar to ja energo piegādes tīkli netiks savietot un netiks integrēti, tad var izveidoties situācija, kur mēs neviens nevēlamies piegā, piedzīvot. Ja mums nav vienota energo tīkla, tad mēs nevaram runāt arī par vienotu tirgu. Līdz ar to noslēgumā vēlētos pateikt, ka es esmu optimisma pilns pirms rītdien paredzētā balsojuma un vēlētos no sirds pateikties Kalnietes kundzei par ļoti, ļoti profesionālo darbu un par Kalnietes kundzes ļoti veiksmīgi veidotajām sarunām. Es esmu ēnu referents, kā jau prieksēdētāji teica, un vēlētos pateikt, ka kopā ar citiem ēnu referentiem mums ir izdevies izveidot ļoti labu ziņojumu. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Paldies Markam, un tagad Rīles kundze zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies, es būšu ārkārtīgi īsa. Savos izteikumos īsa. Sadarbība ar atzinumu sagatavotāju bija vienkārši lieliska, un tomēr man ir zināms grūtības akceptēt vairākus no iesniegtajiem grozījumiem. Uh, Šmita kungs nav šās komitejas sēdē, bet man nepatīk viņa iesniegtie grozījumi, jo patiesībā viņš runā tikai un vienīgi par paplašināšanos, bet tas nav mūsu komitejas mandāts. Mums ir jārunā par energoefektivitāti, par energotaupīšanu, bet eh, neviens no šiem aspektiem nav viņa iesniegtajos grozījumos, līdz ar to es domāju, ka varbūt nevajadzētu iesniegt šāda satura grozījums vispār. Uh, Mēs esam atbildīgi par iekšējo tirgu un par patērētāju aizsardzību un vispārējais, lai paliek itrai. Jā, dankas. Paldies Rīles kundzei, saka prieksēdētāji. Nākamais ēnu referents ir Bielan kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ir tehniskas grūtības ar tulkojumu. Rūts kanāls un tomēr vēlētos pateikties Kalnietes kundzei par iesniegtajiem grozījumiem. Es uzskatu, ka šis atzinums ir ārkārtīgi līdzsvarots un tā virzība ir pareizā. Mums ir jārunā par labāku energo nodrošinājumu Eiropai. Vēlētos pateikties Kalnietes kundzei. Un esmu pārliecināts, ka šā dokumenta visu mērķu īstenošana palīdzēs mums sasniegt energo nodrošinājumu drošību Eiropā. Un esmu pārliecināts, ka arī energo cenas īpaši nepieaugs vidējai maisaimniecībai. Energo jomā sasniegtais ir ārkārtīgi būtisks iekšējā tirgu, un arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo MVU enerģijas cenu pieaugums var izraisīt būtiskas grūtības viņu eksploatācijas darbam. Mums vajadzētu izmantot eh, tādus principus, kuri nepārkāpj konkurēt spējas principu. Angļu kanālā ir būtisks tehnisks grūtības tulkiem, ir grūti tulkot. Runājot par ir grūti saprast, kas tiek runāts angļu kanālā, tulks atvainojās. Vielen Dank, Herr Bilan. <clears throat> Paldies, Bilan kungam. Vai vēl kāds no kolēģiem grib kaut ko teikt? Busā kungs. Es gribētu runāt ēnu referenta vārdā. Gribētu pateikties referents kundzei par kompromisu orientētu pieeju. Alde grupa atbalsta lielāko daļu grozījumu, arī kompromisa grozījumi ir atbalstām no Alde grupas. Mans kolēģis Alde, ēnu referents, ir arī pielicis klāt atsauci attiecībā uz MVU, ka energoresursu pieejamība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs uzskatām, ka MVU ir arī kā patērētājs, tas pats, kas patērētājs. Mēs uzskatām, ka ir jāveicina pārobežu sadarbība TNE jomā. Eiropas koordinātāra loma ir svarīga, koordinātoru nevajadzētu svītrot ar. Uh, Eh, tad pārobežu dimensija ir ārkārtīgi svarīga. Bet eh, Eiropas Savienības loma nav pārņemt dalībvalstu kompetenci eh, kaut kādos iekšējos jautājumos, bet jādod papildus kaut labums. Tad salu un galvenās teritorijas kontrolās daļas sasaistīšana. Te arī ir risks, ka varētu dalībvalsts kompetence un Eiropas Savienības kompetence sajaukties. Referents kundze ir pastrādājis labi, esmu pārliecināts, ka rīt komiteja varēs nobalsot par līdzvarotu ziņojumu atzinumu. Paldies. Jā, vielen dank. Paldies. mums ir ļoti daudz laika. Varētu turpināt Ēnokungs šo diskusiju. Es domāju, ka jūs varēsiet arī kaut ko pateikt no sava viedokļa. Ir tīpaši runājot par to stagnējošo tā kā pozīciju, kas ir dažās dalībvalstīs novērojama. Paldies, priekšsēdētais kundze. Esmu ļoti priecīgs ierasties šajā komitejā, jo te mums ir laiks skaidrot lietas, ir iespēja arī diskutēt. Es tikko kā no Itras ierados, man tur iedeva tikai piecas minūtes un grozījums skaits bija 845. Es vienkārši informēju par to, kā darbs notiek citā komitejā. Un šeit aprīlī es piedalījos eh, arī pirmajā diskusijā. Eh, bija cits priekšstādētājs, <clears throat> un um, es arī atbildēju uz deputātu jautājumiem. Es teikšu, ka referents kundze darbs ir ļoti labs, gribētu pateikties viņai, viss iet komisijas virzienā un arī mūsu mērķu virzienā, mūsu kopīgo mērķu virzienā, proti, ka mums ir jāizveido patiesa transeiropas eh, energoinfrastruktūra. infrastruktūra kas ir galvenais virzītājs, lai mēs panāktu drošāko energoresursu piegādi, lai šo energoresursu kopumu saņemtu visi iedzīvotāji, pamatojoties arī uz lielāku energoresursu daudzveidīgumu. Mēs gribam dekarbonizēt mūsu ekonomiku un arī enerģētikas sektoru, un tāpēc šī infrastruktūra, par ko mēs runājam, šeit ir ārkārtīgi svarīga. Es ceru, ka jūs to sapratāt. Un jūs arī pasītojat, cik svarīgi ir strādāt tieši patērētājiem. Un tas ir pareizi, jo ļoti bieži mūsu patērētāji varbūt nav saskatījuši tieši labums, ko sniedz tirgus atvēršana, energoresursu tirgus atvēršana. Un šeit jau pēdējā reizē es jums teicu, ka ļoti svarīgi paturēt šo aspektu prātā, tad, kad mēs runājām par pārvades infrastruktūru, gan gāzei, gan elektrībai. Uh, Šeit mēs runājam par kaut ko tādu, kas ir starp 2 līdz 10 procentiem no galējā rēķina summas patērētājiem. Tad šie transmisijas tīkli. Un investīcijas šajā energosektora daļā ir absolūti vitāli svarīgi. Tas viss, lai būtu labāka cena gala produktam, ja nebūs pareiza infrastruktūra, kas pārnesīs šo elektrību vai gāzi līdz patērētājiem, tad sanāks tā, ka visi būs tā kā nacionālo tirgu ķīlnieki, un tur varētu būt arī kaut kāda monopāla situācija, varbūt ir atkarība no viena ārējā piegādātāja, un tam ir milzīga nozīme gala cenas ziņā. Efektīvi sasaistīt visas dalībvalsts kopā ar cauruļvadu tīklu, teiksim, gāzei, kas ir pietiekami elastīgs instruments, kas uh, aptver visas dalībvalstis, kur ir varbūt vairāki gāzes avoti pieejami, vairāk piegādātājiem. Tas ir absolūti nepieciešams patērētājiem, turklāt tas būtu arī par pieņemamu cenu jānodrošina par elektrību. Saule tur, kur ir saule, un vēja enerģija nāk tur, kur ir vējš. Elektrība tiek uh, ražota ļoti bieži tādās vietās, kur patērētājs nemaz neatrodas. Arī elektrībai ir nepieciešams transports, jāpārceļ uz to vietu šī elektrība, kur dzīvo patērētājs. Un tāpēc mums jārunā par atjaunojumiem resursiem. 20% no atjaunojumiem līdz 2020 2030. gadam kopējā energo kokteilī. Un tam visam ir nepieciešama infrastruktūra. Tāpēc mūsu priekšlikums ir attiecās uz visiem šiem jautājumiem. Tas ir absolūti svarīgi. Un, lai nodrošinātu konkurētspēju mūsu ekonomikai, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Arī patērētājiem tas ir svarīgi. Jūs to saprotat ļoti labi. Es gribētu jums pateikties par atbalstu. Kalnietis Glundzes atzinumā un arī grozījumos ir atbalsts. Mēs atbalstam to. Paldies. Paldies. Jūs pat neizmantojāt šo iespēju runāt vairāk. Jūs varētu izmantot to, kā jums pietrūk itre. Itres referents arī šeit ir. Vai jūs gribētu kaut ko teikt no itres? Varbūt jūs varētu kaut ko pateikt, kā itrē gāja debats par šo te jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Debati itra komitejā tikko kā ir beigusies. Kopumā mūsu priekšlikums saskan ar komisijas priekšlikumu. Tomēr mums ir tāds skaidrāks, precīzāks, arī caurskatāmāks šis eh, mūsu priekšlikums. Principā komentāri attiecībā uz grozījumiem bija pozitīvi, bet eh, tomēr bija eh, divas lietas, par kurām gribu runāt. Vispirms par Aldis priekšlikumu vispār svītrot 15. pantu no priekšlikuma. Argumentācija ir tāda, ka šie ir finansiālie jautājumi un visi finanšu jautājumi ir jāatrisina Connecting Europe mehānisma. Tā tas esot arī citās likumdošanas paketēs, kur ir runa par infrastruktūru, transportu, telekomunikācijas, teiksim, tur ir tāda pieeja. Un tad bija vesela rinda arī komentāru, ko izteica deputāti, un tie bija šādi. Viņi aizstāvēja tādu nekopienas pieju, atbalstīja šis, šī jautājuma nodošana, nu, zināmā mērā, dalībvalstu ziņā. Uh, Mēs neesam kategoriski pret, un arī vairāk kolēģi no EPP atbalstīja mūs arī komisija ir pret 15. panta svītrošanu. Mēs arī tā domājam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtu grūti arī juridiski. Šim pantam ir vitāli svarīga nozīme, tur ir kriteriji klasifikācijai, un tur ir, ir saistība ar pielikumiem, publisko iepirkumu, atkal šiem projektiem ar kopīgu interesi. Un šajā 15. pantā, ja mēs viņus svītrosim, tad mēs zaudēsim visus šos aspektus. Šeit galvenā doma ir zināt, cik daudz naudas tik piešķirs Transeiropas energo tīkliem, tad mēs varam noteikt kriterijus, bet es uzskatu, ka visu sistēmu varētu arī skatīt savādāk. Eiropas parlamenta loma ir veidot kriterijus, detalizēti mums nav jādiskutē um, par problēmām, tad to konkrētībā faktiski mums jānosaka kriteriji, tas ir mūsu uzdevums, un pēc tam ir jānodrošina, ka šie kriteriji ir saprātīgi un pamatoti un tā tālāk bet mēs strādājam ar likumdošanas aktiem, kas ir abstrakts darbs pēc būtības, un tad ir izpildošie orgāni, padome un komisija, kas vairāk raudz, raugās tieši uz realizāciju. Un um, tad principā būtu diezgan bīstami, ja mēs sāktu tagad veidot kritērijus, un kritērijus mēs pārceļam par finansējumu kategorijām, un tas nav mūsu darbs, mums jārīkojas savādāk. Uh, bet es šeit stāstu par tādu minoritāro viedokli, kas parādījās ITRE komitejā. E, principā es uzskatu, tā, ka bija ļoti daudz grozījumu, 845. Tomēr es domāju, ka tas tiks pieņemts, tomēr balsojums varbūt līdz jūlijam ITRE tiks atlikts. Mēs visi varēsim tomēr sākt sarunas septembrī ceram, ka to mēs izpildīsim. Paldies. Jā, Korīrā, vielen dank für den. Eh, Paldies. Paldies par Eiras eh, kungam par eh, mūsu kaimiņu komitejas debatēm. Vairāk neviens runāt nav pieteicies, un tagad došu vārdu Kalnietes kundzei. Eh, paldies priekšsēdētājs kundze, eh, un paldies ehm, komisijas pārstāvim un eh, pārējo um, politisko grupu runātājiem par viņu um, teikto. Es jūtu, ka mēs esam labi sagatavojušies rītdienas balsojumam un viedoklis tiks pieņemts. Es respektēju um, Ms. Rūles um, iebildumus pret Ola Šmita uh, papildinājumiem, taču EPP grupa tos atbalstīs. Uh, es vēlreiz vēlos novēlēt uh, mūsu kolēģim Korejam de Campos uh, veiksmīgu darbu um, ITRE komitejā. Uh, Eh, un lai jūlijā mēs visi kopā plenārsēdē nobalsotu par eh, šo ziņojumu. Gut, vielen Dank. Damit... Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši debatas par sesto punktu. Rītā balsosim par šo atzinumu rīt no rīta. Un tagad mums ir palikusi vēl pusstunda līdz nākamajām debatēm līdz nākamajam darba kārtības punktam un domāju, ka tas ir domāts kafijas pauzai. Mēs nevaram tūlīt sākt par to runāt, jo nākamā, nākamā sēdes daļa ir paredzēta kopā ar transporta komiteju, un tā ir paredzēta pulkstens 11. Mums ir arī uzaicināti vairāk vieslektori un, protams, arī transporta komitejas deputāti. Līdz ar to, godātie kolēģi, mēs nevaram tagad turpināt darbu, un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

klar, alles klar.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 Uh, so, uh, can I, uh, warm... Laipni lūdzu, transporta komitejas locekļus. Mūsu otrajā vienotajā sanāksmē. Strādājot pie pašiniciatīvas uh, ziņojuma par e-zvanu. Es priecājos, ka šoreiz mēs rīkojam šo sanāksmi. Pēdējā reizē mums bija ļoti noderīga sesija transporta komitejā kopā ar mani, manu kolēģi Brajanu Simpsonu kungu. Vēlos eh, sveikt transporta komitejas eh, vicepriekšsēdētāju Rikē kungu, kurš ir šeit ieradies. Arī divus referentus Sanlavā kundzi un Koha kungu no abām komitejām. Šajā sanāksmē tiks spriest par daudzajiem 151 grozījumiem, un tas liecina par to, ka e, šis ir ļoti interesants priekšlikums. Ir arī ēnu referenti ieradušies no abām komitejām. Līdz ar to pēc kāda brīža lūkšu Koha kungu sākt diskusiju. Pēc tam Selena Lavas kundze Tad eh, tautas eh, partijas eh, pārstāvis Gomais kundzi es šeit neredzu, neesmu droši, kurš vēl būs šeit ieradies no SUDAI grupas. No liberāļu grupas Benjana kungs ir ieradies, nu pat kā. Laipni lūgts. Benjana kungs ir šeit. Jums tiks piešķirta kārtiņa. Ruljeras kundze ir no zaļajiem šeit ieradusies. Tēnērkungs. Tēlorkungs. Es eh, šeit esmu savas eh, grupas vārdā, Rosbahas eh, kundze, Dionkungs, Fosters kundze arī ir klātesoša. Ļoti labi. Līdz ar to būs uh, plašas debatas, var secināt. Tādā gadījumā mēs varam uzreiz ķerties uh, par, pie diskusijas par grozījumiem, un es lūgšu katru referentu sākt diskusiju par uh, grozījumiem, tad izteiksies ēnu referenti un tad uh, citi, kuri vēlas izteikties, vēlas arī sveikt spēcīgo komandu, kurā ir trīs komisijas dienesti, kuri ir iesaistīti šī priešakuma uh, izstrādāšanā ir pārstāvs no DJ Enterprise, kā arī sto... no transporta ģenerāla direktorāta ir pārstāvis. Salmaze Šitskungs un Davieva kungs no informācijas ģenerāla direktorāta. Arī jūs varēsiet iepazīstināt ar savu viedokli. Ļoti labi. Turpinām darbu. Koha kungs, vai izteiksieties par grozījumiem? Paldies, Malkom, par to, ka devāt man pirmajam vārdu. Vēlētos eh, pateikties Janelovas kundzei par viņas eh, darbu Vēlos pateikties eh, kolēģiem par izstrādātajiem grozījumiem. Tajos ir paustas daudzas eh, labas iespējas kompromisam. Attiecībā uz eh, atbilstības jautājumu ir daudz grozījumu no Senelovas kundzes un manis. Tie ir pamatā precizējumi vai papildinājumi sākotnējam tekstam. Tos nevarēja tekstā iekļaut, tāpēc, ka uh, bija ierobežots um, apjoms, un kopā mēs redzam, ka ir daudz labas gribas. Cilvēki, kur ir cietuši ne, um, negadījumos, viņiem vajadzētu ātri eh, saņemt medicīnisko palīdzību. Tas ir viss pamatā. Un grozījuma pamatā runā par vienošanos par to, cik ir nepieciešama, lai eizvans būtu efektīvs. Un neviens uh, eh, nenoraida šo te ideju. Līdz ar to ir pieci galvenie jautājumi, kuri skar jautājumu par informāciju un sabiedrības informēšanu, ir arī komentāri par aptvērumu, par to, kādi transporta līdzekļi ir jāprīko ar e-zvanu, kā tas viss darbosies eh, pierobežas reģionos un reģionos, kuros nav labi attīstīts mobilo sakaru tīkls. Un trešais jautājums ir kurš būs atbildīgs par e-zvana funkcionēšanu kopumā, kā arī jautājums par datu aizsardzību un jautājums par izmaksām. Vēlos ko bilst par to, kā e-zvans var funkcionēt. Un tas eh, paskaidros, eh, precizēs eh, dažus jautājumus un līdz ar to atkritīs daži grozījumi. 112 ir ārkārtas zvans. Un tur ir iekļauts vairākas privātas eh, e-zvans sistēmas, kuras galvenokārt eh, nodrošina norisinās ražotāji nākotnē. 112 ir publisks eh, zvans tikai tātad eh, med, medicīniskiem negadījumiem autoavārijās. Tur netiks ievākt nekādi dati. To aktivizēs vai nu apzināti, vai arī automātiski. Un tas eh, notiks ar sensoru palīdzību, kas ir, būs ierīkoti transporta līdzekļos. Minimālais datu apjoms, kas tiks nosūtīts eh, eh, ārkārtas dienestiem, ir noteikts. Un ir daudz nosaukumu šai sistēmai, un ir arī personālais, personīgais kontakts saruna. Tikai pēc tam, kad kāds ir runājis, ārkārtas dienas varēs ierasties. Manuprāt, Tam nevajadzētu būt brīvprātīgam risinājumam. Šo pakalpojumu vajadzētu sniegt valstī, un tur man nevajadzētu būt samaksai. Un līdzās, šai, līdzās šim zvanam var pastāvēt arī privātās ārkārtas sistēmas, kas eh, sniegs medicīnisko palīdzību gadījumos, kad eh, ir eh, tad, tad, iesaistīti, piemēram, kādi autoklubi. Un šie brīvprātīgie servi pakalpojumi par to būtu jāmaksā, nevis kā par 112 pakalpojumu, kurš ir publisks pakalpojums un par to nav jāmaksā. Un es domāju, ka abām sistēmām vajadzētu pastāvēt paralēlā veidā. Un būtu ļoti labi, ja būtu melnā kaste un programmatūra varētu e, note, noskaidrot, vai ir veikts 112 zvans, bet e, ja ir šis privātais zvans, tad tas ir privātais zvans. Un līdz ar to būtu viena melnā kaste un programmatūra pieņemtu lēmumu. Starpējas sadarbīgas sistēmas um, arhitektūrā. Un par šo jautājumu ir vismaz 10% no grozījumiem, tāpēc, ka pastāv dažādas idejas par to, ko tas īsti nozīmē. Dažajos no grozījumiem ir teiks, ka nevajadzētu būt uh, atklātai sistēmai dataizsardzības iemeslu dēļ, citos ir runa par atvērtu tehnoloģiju vai tehnoloģiski neitrālām platformām. Tad ir arī minēts, ka ir jāgarantē tehnoloģiskā neutralitāte, tā kā šis jautājums ir sarežģīts. Un ir sarežģīti rast kopīgu pozīciju. Tā ir sarežģītākā daļa. Ir seši ierosināti grozījumi par sabiedrības informēšanu. Pirms eh, sistēmas ieviešanas un sistēmas izmantošanas laikā, protams, ir nepieciešama informācija. Tā ir ārkārtīgi nepieciešama. Un visi no grozījumiem, kas tur dos ieguldījumiem, ir labi grozījumi. Es domāju, ka ir viens eh, priekšlikums, kurā ir teicis, ka uh, mēs eh, varam arī eh, izslēgt šo sistēmu. Jautājums, kāpēc mums tas būtu jādara? Ja šī sistēma ir iedarbināta un tā automātiski iedarbojas avārijas gadījumā, tas eh, skar jautājums par sabiedrības veselību, un tas ir svarīgāk nekā uh, ka kāds eh, indivīds izlēmja, ka viņš nevēlas būt eh, mm, atrasts, nosakāms. Varbūt mašīnai vajadzētu būt kādam drošības kodam. Es nedomāju, es domāju, ka vajadzētu būt kādam nosacījumam, noteikumam, ka šī sistēma attiec uz visiem. ir jāattīsta šī sistēma, jo sevišķi pārobežu sadarbības sakarā. Es domāju, ka mums varbūt nevajadzētu detaļās iedzināties, tāpēc, ka šeit ir aktīvs subsidiaritātes princips, tāpēc, ka dalībvalstīm ir atšķirīga veida, kā tiek organizēts ārkārtas dienas, piemēram, Vācijā. To organizē e, Vācu federālās zemes, citās valstīs e, to dara centrālās iestādes. Un es domāju, ka mums ir jāizmanto šis subsidentāts princips un detaļās nevajadzētu iedzināties. Bet es domāju, ka tehnisko standārtu tomēr visiem vajadzētu ievērot. Attiecībā uz datu aizsardzību, jo sevišķi attiecībā uz privātajiem e-zvaniem. E privātie e-zvani ir savienoti ar citiem dienestiem, un patērētājiem ir jābūt, viņiem jāspēj veikt eh, apzinātu izvēli par datu uh, ievākšanu, kam būtu uh, pieeja šiem datiem, cik ilgi tie tiek uzglabāti, un tas attiecās uh, tikai uz privātajām e-zvanu sistēmām. Uh, publiskā e-zvanu sistēma datus neievāc. ir grozījumi, kuriem ir um, sakars ar uh, pieeju. Es nedomāju, ka mums šeit būtu kāds problēmas ar šo aspektu. Ir vairāki grozījumi par jauniem pētījumiem, par efektivitāti. Es tiešām nedomāju, ka mums ir vēl nepieciešami efektivitātes pētījumi. ir eh, pētījumi par izvairīšanos eh, no um, viltus trauksmes, es par to izsnās droši, jo mums ir nepieciešamā tehnoloģija. Kā transporta līdzekļa īpašnieku var sodīt par to, ka dienas tiek nepareiz izmantotas. Varbūt arī spēkā automātiska sistēma. Un līdz ar to tur nevar runāt par kādu nepareizu mm, izmantojumu, jo sistēma tiek automātiski iedarbināta. Sandra Kunze lūdzu, lai tas būtu pieejams ne tikai privātajām mašīnām, bet arī, arī um, tātad, uh, kājām, gājējiem un um, industriāliem un lauksainiecības transporta līdzekļiem. Tur ir ierosinājums, ka sistēma ir jāievieš visos jaunajos uh, transporta līdzekļos. Es domāju, ka mēs šeit ejam pārāk tālu. Es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz uh, uz to, kas mums ir pašlaik, un nevajadzētu visu pavērst plašāku. Ir arī sapšanās memorāns, par kuriem vienojušās dalībvalstis ieviest 112 eh, zvanu. Vairākas valstis vēl nav pievienojušās saprašanās memorandam. Un personīgi es tiešām vēlētos uh, nokaunināt šīs trīs valstis. Esmu atvērts visām šīm diskusijām, bet eh, šis jautājums ir bijis aktuāls desmit valstīm. Es domāju, ka mums vajadzētu nosaukt tās trīs valstis, kuras ir izlēmuši nepiedalīties. Kas ir, būs pirmais vista vai ola? Daži kolēģi saka, ka no sākuma mums ir jāizveido ārkārtas ķēde Tātad zvans, mobilās sistēmas, tam visam ir labi jādarbojas visur. Ir jārisina tehniski jautājumi, tikai tad mēs varētu pieprasīt ražotājiem izveidot šo sistēmu transporta līdzekļos. Ražotāji, atklāt sakot, gaida šādu lēmumu, ievies šīs sistēmas, un visam tam ir jārit paralēli. Un pēdējā lieta soli pa solim ieviešot šo sistēmu, kas notiek, jā. Es domāju, ka priekšlikuma autoram būtu jāapsaka, kā tas varētu reāli notikt, tāpēc, ka ir divas iespējamas pieejas. Soli pa solim, to iekļaujot transporta līdzeklī, mobilajos eh, tīklos vai arī pakāpeniski strādājot ar vienu vai otru dalībvalsti. No 2000, 2015. gadam tā būs obligāta prasība visiem transporta līdzekļiem. Mums ir jābūt drošiem, ka zvani sasniegs savu mērķi un palīdzību tiks sniegta. Paldies, Koka kungs, par šo ļoti plašo ievadu, un tagad Sanālavas kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kolēģi. Es, es sākšu runāt eh, par to, ko runāja ēna referents, kaut arī mēs eh, abi sēžam eh, zāles pretējās pusēs. Uh, Tas nenozīmē, ka mums ir atšķirīgi viedokļi. Vēlos pateikties eh, par visiem grozījumiem, kādi mums tika iesniegti. Runāšu par dažiem no tiem. Galvenokārt par tiem, kurus ir iesnieguši ēnu referenti un imko komitejas locekļi. Uh, Un mēs uh, turpināsim mūsu darbu pie, fināla, pie gala versijas, un mums būs arī eh, tikšanās ar ēnu referentiem, kurā mēs spridīsim par kompromisu risinājumiem. Domāju, mēs visi varam piekrist tam, ka e-zvanam ir jākļūst par obligātu zvanu. Mēs visi zinām, ka brīvprātīga sistēma nedarbojas. Tas ir skaidrs eh, pēc daudz gadu prakses, un lietotāji nevar izmantot šo sistēmu, kad uh, runa ir par dzīvību glābšanu. Tomēr mēs nevaram vienoties īsti par to, uh, kad šai sistēmai ir, ir jāsāk darboties, piemēram, Hārbora kungs un par Novas kundze 31. un 32. grozījumā vēlas, lai tiktu obligāti noteikta sistēmas ieviešana pēc infrastruktūras izveides, un es vēlos atsaukties uz uh, Komisijas rekomendācija no pagājušā septembra tajā dalībvalsts kopā ar mobilajiem operatoriem atbildēja uz jautājumiem par infrastruktūru. Un kaut arī ne visas dalībvalsts atbildēja šiem jautājumiem, un mēs to arī minējām vienā no grozījumiem, no 18 dalībvalstīm tikai viena teica, ka viņiem nebija šis te publiskās atbilžu uh, centrs nebija tādu mobilo um, operatoru, kur atteiktos uh, īstenot šo sistēmu datu pārraidēji. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka pastāv gatavība, ka šī sistēma var tikt ieviesta, un tas ir jānovērtē. Un, iespējams, komisijas pārstāvi varētu mums vairāk pastāstīt par atbildes reakciju, kāda bija aptaujai. Daži no grozījumiem attiec uz, uz uh, aprīkojumu izmaksām. Un šeit es vēlētos minēt pilotu projektu. Tas ir minēts arī ziņojumā. Ir trīs iespējamie risinājumi. Uh, kā organizēt uh, šīs sistēmas, lai tās varētu saņemt ārkārtas zvanus. Un testa liecina, pa, ka, lai būtu pilna funkcionalitāte, ir jābūt vienam vai diviem šādiem punktiem, kas var saņemt e-zvanus, un pēc tam tie var tos tālāk nodot uh, ārkārtas uh, um, zvanu tīklam, un kopējās izmaksas uh, būs uh, simtiem tūkstoši izmaksas, un nav arī uh, prasības pēc darbiniekiem, ir tikai viena prasība, kura ir minēta 85. grozījumā. Un tas ir uh, darbinieku papildus apmācība. Uh, Es varu piekrist arī Tūnis kundzes grozījumam tādā ziņā, ka dalībvalstīm ir jāuzlabo uh, um, 112 zvana efektivitāti. Par to ir runāts 52. grozījumā. Es šeit minēju uh, Hero pilotu projektu, pasāstīšu par ko tas bija. Tas bija pilotu projekts, tāds kā taists, uh, nevis demonstrācijas projekts, kuru minēja Hārbār kungs. Un 27. un 99. grozījumā es varu piekrist, ka mums ir jāapmainās ar paraugu praksēm arī pāri robežām attiecībā uz e, mūsu e, pieredzi. Grozījums e, par tehnoloģisko neutralitāti, kurš parādās 43. un 44. grozījumā. Mūsu ziņojuma mērķis ir ieviest e-zvanu kā drošības eh, instrumentu, un lai to darītu, mums ir jāpatur kopīgi minimālie standarti, kas padarītu šīs eh, sistēmas eh, savstarpēji sadarbīgas visā Eiropā. Un es domāju, ka mums izdosies rast labu kompromisu, kas, kas nodrošinās lielākus garantijas gala lietotājiem. Un pēdējā lieta, par kuru mums vēl ir jāpadomā, ir atklātā platforma e-zvanam tā ļaus pievienot papildus pakalpojumus. Un es eh, domāju, ka mums vajadzētu ļaut uh, patērētājiem izvēlēties pakalpojumus. Paldies par uzmanību. Ceru, ka mums būs veiksmīga diskusija un veiksmīgs darbs pie grozījumiem. Mūsu interesēs ir izstrādāt labi līdzsvarotu ziņojumu Eiropas eh, parlaments tam ir ideāla iespēja sniegt uh, maksimālu atbalstu šai nodarīgajai sistēmai, un es tiešām ticu, ka mēs izmantosim šo iespēju. Paldies! Thank you very much, uh, Ms. Paldies! Senālovs kundzei, paldies uh, pārējiem referentiem. Varbūt tādiem referentiem dosim vārdu, pārbaudīsim, cik daudz ir klāt, uh, un tad arī pārējie deputāti varēs izteikties. Uh, ēnu referenta. Tā tad mums ir, ir ieradies no ALDE grupas, ir ieradies no transporta komitejas Rīles kundze, Tēler kungs, Tēler kungs vispirms runās, jā. Ja? Un tad Fosters kundze no ECR grupas ir Un tad pārējie Gethards kundze ir pieteikusies vai vēl kāds, kas nav ēnu referents, grib izteikties par šo jautājumu. Un es arī pats kaut ko teikšu īsi. Bet Fosters kundze būs tā, kas runās par ECR un transporta aspektu. Tā, došu vārdu pirmam runātājiem. Paldies. Paldies par visu šo darbu, par iesaistīšanos, ieguldījumu šī ļoti svarīgā jautājuma risināšanā. Es eh, tiešām ceru, ka mēs beidzot arī realizēsim to praksē. Mēs jau esam strādājuši desmit gadus pie šī jautājuma, cerams, ka tagad būs kāds taustāms rezultāts. Un vēl arī no komisijas es gaidu kādas likumdošanas priekšlikums. Ļoti ceru, ka Eiropas komisija tiešām izstrādās kādu likumdošanas aktu par šo lietu, un tad šis likumdošanas akts iegūs obligāta akta statusu dalībvalstīs, un kā jau teica Halova kundze, uh, ka dalībvalsts vēlas arī īstenot šo priekšlikumu, bet ļoti žēl, ka sapratnes memorandu tomēr viss dalībvalsts nav parakstījuši. Ir gatavība vēlēšanās, bet īstenībā tā nav materializējusies tādā dokumentā, ko mēs gribētu redzēt. 112 ir telefona numurs, kas nefunkcionē pilnīgi, un šeit es piekrītu arī visiem ēnu referentiem, ir arī grozījums no manas puses. Mēs uzskatām, ka ir jāizdara tiešām spiediens uz dalību valstīm, lai šis ārkārtas numurs tiešām darbotos. Un arī šis drošības punkts, un arī e-call mehānisms, tad to es redzu kā paralēls ceļus, un es nepiekrītu tiem cilvēkiem, kas eh, teica, ka mūsu nosākumi ir drošības punkts jāievieš, un pēc tam mēs strādājam pie e-call. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, tas ir paralēls darbs, tad pie SAP un pie e-call. Tam ir jābūt valsts pakalpojums, sabiedriskam pakalpojumam Un tad labumu gūs pilnīgi visi, gan vienā, gan otrā gadījumā. Es piekrītu arī referentiem, ka šai ierīcei būtu jābūt uzstādītai transporta līdzeklī. Es pilnīgi piekrītu, ka katrā transporta līdzeklī ir jābūt šādam mehānismam. Varbūt arī tie būtu mani galvenie komentāri. Mēs piekrītam, kad esam panākuši tādu kopīgu izpratni par visiem jautājumiem, visiem tiem dažiem, par kuriem es jau runāju, un vēl es gribēju pasvītrot, ka mums ir nepieciešams likumdošanas akta priekšlikums, lai mēs tiešām varētu galu galā īstenot to praktiskā veidā visās dalībvalstīs. Paldies! Benjan kungs tālāk. Paldies! Es arī Parvanovas kundzi pārstāvu. Parvanovas kundze nevarēja ierasties Un um, tad es un Pārunovs kundze, mēs esam kopā apvienojuši savus komentārus, un tie ir šādi. Kaut gan daži komentāri saskanīgi, citi ir tādi pretrunīgi savstarpēji. Gribētu vispirms pateikties referentiem par to, ka ir ņemti vērā ļoti daudz jautājumu, par kuriem mēs runājām iepriekšējās sarunās. Jautājums par šo viltus signālu, viltus trauksmi. Tas ir sakārtots tīri labi bet Tailera kunga grozījums par viltus trauksmi man ir īpaši interesants. Tas jāatstāja tekstā. Nevajag to pieņemt kā pašsaprotamu, tomēr vajadzētu skaidri uzrakstīt par to tekstā. Tāpēc es uzskatu, ka mums šeit ir jāmeklē kaut kāds kompromiss, bet Tailera kunga teksts laikam ir vislabākais variants tieši runājot par šo viltus trauksmi un nepieciešamību atšķirt tādus maznozīmīgus negadījumus no nopietniem gadījumiem, kad ārkārtas dienesti ir jāizsauc. Šķiet, par to jau mēs rakstījām arī iepriekš. Es uzskatu, ka grozījumam tādam ir jābūt. Esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams iesaistīt pilnīgi visu glābšanas ķēdi. Vajag sakārtot glābšanas ķēdi, pirms mēs palaižam šo schēmu. Ja glābšanas ķēde darbojas tikai daļēji, kaut kas strādā un cits posms atkal nestrādā, tad šai schēmai nebūs nekādas efektivitātes. Cilvēks atkal domās, ka kaut ko mēs izsaucam un īstenībā tas nedarbojas, sistēma nebūs operatīva. Tātad visam, visam posmiem jābūt strādājošiem. Par atklāto piekļuvi ir ļoti svarīgi, lai privātais sektors varētu izmantot šo atklātās pieejas sistēmu. Bet nevajadzētu to uzdot valsts pakalpojumiem vai sabiedriskiem pakalpojumiem. Ir jāceras, ka e-call platforma ir domāta uh, tikai strādāšanai ar minimālo datu kopumu. Ja mēs sāksim papildināt sabiedrisko pakalpojumu dienestus ar dažādiem papildu pakalpojumiem, pakaldu uzdevumiem, tad tas apdraudēs datu drošumu un būs vēl arī papildu izmaksas. Un lielākā problēma ar e-call ir šīs papildu izmaksas, teiksim, ja transporta līdzeklis ir lēts, tad šeit šis aprīkojums maksās būtiski, tā kā būs būtisks sadārcinājums. Mums ir jāveido pamatsistēma, kas ir vienkārša, kurai būtu jādarbojas tikai ārkārtas situācijās un vajadzētu visas liekās ekstras atmest nost. Parvenovas kundze diezgan dedzīgi uh, aizstāv to vai pauž to, ka nav bijis tāds pētījums par negadījumiem, ievainojumiem. Viņa nesaka ietekmes izvērtējums konkrēti, bet īst, īstenībā doma tāda ir, bet jūs tam nepiekrītat, to jau jūs teicāt. Un visbeidzot, par šīs sistēmas attiecināšanu uz citiem transporta līdzekļu veidiem. Pārvanovas kundze atbalsta arī iespēju motociklos uzstādīt šo sistēmu. Es gan uzskatu, ka automātiski mēs nevaram motocikliem likt šo papildu aprīkojumu pirms konsultēšanās, pirms izpētes. Es nedomāju, ka, ja mēs neesam izvērtējuši visu seks, tad nebūtu pareizi par to rakstīt grozīmā. Arī vieglie kravas automobīļi. te es arī neesmu pārliecināts, ka vajadzētu šo ierīču piemību tur realizēt, un arī traktori ir ļoti problemātisks jautājums jo traktors strādā nevienmērīgās augsnēs, tad būs ļoti daudz eh, vil, viltus izsaukumi, un arī, kā te bija papildinājums par eh, cilvēkiem, kas iet ar kājām, un tas, tas vispār likās ļoti komiski. Paldies! Es neievēroju kājām gājējus grozījumos saka priekšsēdētājs, neesam vēl nonākuši līdz šiem drošības pilveniem kājām gājējiem, bet gan jau varbūt nonāksim tālāk Tēler kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies abiem referentiem par ļoti liederīgu, saulaicīgu un ļoti pozitīvu ziņojumu. Es runāšu par lielākajiem momentiem. Es piekrītu konceptam par šo ekosistēmu. Un es arī piekrītu ka šī sistēma varētu būt obligāta. E-call sistēma varētu būt par ļoti svarīgu elementu, palīdzēs arī komisijai panākt deklarēto mērķi samazināt negadījumu skaitu. E-call, protams, nemazinās negadījumu skaitu, bet droši vien uzlabos sistēmu, kādā veidā cilvēki tiek galā ar negadījumu sekām. E-call sistēma ir domāta ne tikai šoferiem un pasažieriem un transporta līdzekļiem, īstenībā visiem ceļu lietotājiem e-call varētu noderēt. Un ir ļoti svarīgi to atzīmēt. Mums nevajadzētu domāt e, tikai par to, kādas sekas izraisīs e-call sistēmas uzstādīšana transporta līdzekļu īpašniekam, jo li ceļu lieto dažādi cilvēki, gan arī riteņbraucēji, kājām gājēji, un Šoferiem nav tādas tiesības bezatbildīgi braukāt kaut kur pa ceļu un tā. Šeit ļoti svarīgs elements šī atbildība, ja tā ir mūsu kopīga un solidāra katra cilvēka atsevišķa atbildība. Tuvākajos gados varbūt mēs atskatīsimies atpakaļ un runāsim par periodu pirms īkoli ir uzstādīts, pirms īkoli varēšu izmantot šo sistēmu arī mēs varētu līdzīgās alegorijās domāt, kā mašīna bez drošības jostām. Tas ir atkal tas pats, tas ir tāpat kā josības, drošības josta eh, aizsargāt cilvēkus tad, kad tie lieto transporta līdzekļus. Es atbalstu atbalstītu arī paplašināt šo ekosistēmas lietošanu, eh, varbūt kājām gājējiem nē, bet katrā ziņā kravas eh, automobīļi noteikti varētu uzstādīt ekolu. Visi transporta līdzekļi, kur ir dzinējs vai motors, tas varētu noteikti ie, tikai iegūt no ekolu platformas pielietošanas. Tad runājot konkrēti par grozījumiem, mēs esam pievienojuši dažus no transporta komitejas. I ko vajadzētu savienot ar eksistējušiem pakalpojumiem 112. Ja tādā līmenī 112 nav, tad ir jāuzlabo. Mēs, protams, šis pakalpojumus mēs negribam dublēt neko. Un tad ceturtajā punktā es gribētu pateikties Benjana kungam par šo atbalstu, jo mums ir nepieciešams tiešām izvērtēt šo te viltus traukšņu iespējamību. Mums ir jādomā par to, kā tomēr atšķirt tādu nopietnu transporta negadījumu no kaut kādas transporta līdzekļu vieglas sakratīšanas uz nelīdzena ceļa. Tad piektais punkts mūsu grozījums šeit ir komisijai lūgums kvantificēt infrastruktūras izmaksas un arī veidus, kā to varētu visu samaksāt. Jo šeit attiecīgi izrietošas sekas. Tas ir nedaudz jāpanalizē vairāk, bet kopumā jāsaka, ideja ir laba un pacentīsimies pozitīvi pavirzīt šo priekšlikumu, lai tas tiktu arī pieņemts un sistēma ieviesta. Paldies, paldies, Tēler kungs, Fosters kundze tagad. Paldies priekšsēdētāji. Mums ir arī ēnu referents, un lūk ir viņa viedoklis. Paldies referentam par darbu par lielo darbu, par to, ka viņš ir izskatījis visus šos grozījumus, viņi ir izskatījis visus šos grozījumus. Es domāju, ka mums šaubu nav, ka ja ir kaut kādi negadījumi uz ceļiem, tad mums ir ļoti svarīgi rēģēt ātri, lai varētu glābt cilvēku dzīvības. Tad tas ir pašsaprotam. Bet eh, tad kādā veidā mēs varētu praktiski uzlabot situāciju? Es nekad nebūšu pret 112 numuru izmantošanai. Mums ir 112, un ja visi saprot šo numuru 112, tas skaidrs, tad kaut, kaut kur citur ārzemēs, braucot par Eiropu, lieliski darbojas šis numurs. Bet jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk parādās jautājumu, kas ir interesanti, arī ieklausoties šajā debatē. Lieta tāda, ka infrastruktūras nemaz nav šiem pakalpojumam, ir ļoti daudz jautājumi par to, kā darbojas veselības dienest. Mēs zinām, ka dažās valstīs varētu griezties pie kāda dienesta un nemaz maksāt nevajadzēs un aizvedīs attiecīgo veselības iestādi. Citā valstī ir cita sistēma, kāds ierodas eh, ar savu ātro palīdzības mašīnu un nemaz neņem cilvēku iekšā pirms nav samaksāts. Tā tas ir jo šeit mums nav harmonizēta sistēma ne, šai ziņā. Es nesaku, ka vajadzētu to harmonizēt, bet vajadzētu ļoti rūpīgi izanalizēt, ja mēs gribam kaut ko jaunu, jāskatās, lai šis jaunais darbotos bez šķēršļiem. Vēl jautājums, vai var iesaistīt valsts dienestus, vai arī šeit ir iespējami arī privāti pakalpojumi tehnoloģiju uzstādīšana ziņā. Uh, Varbūt atsevišķi pakalpojumi nāk par brīvu, citi nāk ar maksu. Un, ja ir šis signāls, tad vajadzētu tālāk runāt, bet ja kāds ir bezsamaņā, kā viņš var parunāt? Mums mēs nevaram būt tādi nevērīgi, ja mēs gribam veidot sistēmu visaptvaroši. Uh, tad eh, galu galā jādomā, kā šī tehnoloģija strādās. Teiksim, mēs esam saduruši ar citu mašīnu, kādā veidā darbosies šis signāls. Es vēl neesmu tā demonstrācija redzējusi. Tas ir jautājums par infrastruktūru. Eh, kas tad tur atbildēs uz šo telefonu zvanu? Un tālāk, nākamais jautājums ir dati. Mēs par to runājām iepriekšējā reizē. Arī datu drošība, kas turēs šos datus, cik lielā mērā tie tiks apkopoti. Es nedomāju, ka šie jautājumi ir atbildēti, un vēl pēdējā debatē bija jautājums par šo ierīci. Vai ir iespējams šo ierīci atslēgt mašīnā? Es domāju, ka šai sistēmai ir jābūt brīvprātīgai 2015. gads ir ļoti īsts periods. Neviens nav runājis par mašīnu ražotājiem. Iepriekšējā reize tad teica, ka 30 eiro maksā šāda iekārta. Tas tā nav, 300 eiro maksā šī ierīce. Varbūt pēc gadiem salietināsies šīs cenas, tad vairāk tie čipi būs saražoti un tad būs lētāk daļa kvantitātes, bet tagad ir 300, nav 30. Tāpēc es esmu rakstījis arī savus grozījumus. Šai sistēmai ir jābūt brīvprātīgai, un vēl ir nepieciešams izanalizēt izmaksas. Dažiem cilvēkiem varbūt gribēsies šo izmaksu, citiem nē. Tomēr izmaksu faktors ir, un neviens šajā debatē nav runājis par automobīļu industriju, un komisija arī teica iepriekšējā reizē par to pašu. Mūsu vēlēšana apgabalos ir autorūpnīcas un arī ir cilvēki, kas tomēr grib pirkt mašīnas pēc iespējas lētāk. Un kā jau es teicu, ideja principā ir laba, man nav lielas pretenzijas, ja šī ideja tiks īstenota samērīgi, tomēr es gribētu dzirdēt arī konkrēts atbildes. Hārvar kungs un es, mēs esam arī kopīgi grozījums pieteikuši par savientojamību, par tehnoloģiju. Mēs uzskatām, ka tehnoloģija ir jādarbojas, mums jāsaprot, kā tas notiks, tātad es neesmu pret. Uh, Bet mums ir jābūt sāprātīgiem. Mēs šeit sēžam un runājam par, par tiem likumdošanas aktiem. Lūk, vajag tā, un, bet mums īstenībā jāsaprot, ka mēs runājam par ļoti sarežģītām tehnoloģiskām sistēmām, un tām ir jābūt izmantotām pareizi nākotnē, bet infrastruktūra, lai tas notiktu, nemaz nav. Tāpēc laika termiņš ir pilnīgi nereāls, un mēs nevaram likt zirgu priekšā ratiem. Un mums ir jārunā ar kolēģiem, kādā veidā tas tiks palaists normālā veidā. Un vēl bija komentārs par to, ka trīs valsts eh, nav parakstījuši sapratnes memorandu. Es domāju, ka mēs nedzīvojam, nedzīvojam padomus savienībā. Tā ir valstu brīva izvēle pievienoties vai nepievienoties. Šīs trīs valstis varbūt iestāsies šajā klubā, ja atbildes tiks sniegtas normālā veidā. Uh, Un tad, ja ir kaut kādas kompetences lietas, kas ir jānoskaidro, tad šīs iztrūkstošās valsts arī mm, pievienoties varētu. Ir skaidrs, ka šīs valsts nav pievienojušās, tāpēc, ka nav atbildes. Tāpēc mums ir nepieciešams saņemt šīs atbildes, pirms mēs progresējam tālāk. Paldies! Much, Foster. Paldies, Fosters kundzei! Un tagad uh, Mēs e, esam uzklausījuši ēnu referents, un tagad uzklausīsim deputāts, kur vēlas izteikties. Gebhards kundze, pirmajai vārds lūdzu. Jā, tagad šodien jāfozīcina. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Iespējams, ka mums vajadzētu atgriezties sākumā, kad mēs sākām runāt par šo ziņojumu, par šo regulu. Man e, laiku pa laikam rodās šī sajūta, ka mums ir jāatgriežās sākumā, klausoties diskusijās. Tā tad ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuri iet bojā uz Eiropas Savienības ceļiem vai arī iegūst būtisku traumatismu uz visu mūžu. Mums šiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Un patiesībā jaunākie tehniskie risinājumi, kas šobrīd ir pieejami, kaut vai tā pati agrīnās brīdināšanas sistēma, mums ļautu to sasniegt. Piemēram, ar šo grīnās brīdināšanas sistēmu būtu iespējams redzēt kādā ātrās reaģēšanas eh, centrālē, ka ir noticis negadījums, un eh, viņi varēs izbraukt uz negadījumu vietu. šobrīd daudzās dalību valstīs eh, vēl nav pietiekami daudz sasniegt šīs sistēmas īstenošanā, tāpēc mēs vēlamies kaut ko darīt Eiropas līmenī. Ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri pārceļas uz citu dalību valsti pastāvīgai dzīvošanai vai arī vienkārši braucot turismu ceļojumā. Protams, ka neviens braucot uz citu valsti nedomā, ka viņš tiks ievainots vai cietīs satiksmes negadījumā. Man ir ziņas, ka nevienmēr 112 numurs e, darbojās. Un kas tad, notik, e, kas tad notiek, ja zvanītājs ir bez samaņām? Es zinu, ka ir dalība valstis, kurās bezsamaņā uz ielas guļošs cilvēks netiek vest uz pirmās palīdzības punktu, jo nav pārliecības, kurš par šīs palīdzības sniegšanu maksās. Patiesībā tas ir pretrunā Eiropas cilvēku vērtībām, bet varbūt tagad atbildēšu uz šeit izskanējušiem jautājumiem. Patiesībā ceru, ka es neesmu pārlieku naiva izskatot šos jautājumus, jo es eh, godīguma dēļ ir jāsaka, neesmu tajos iedziļinājusies tikpat būtiski kā referenti. Bet tā tad, ja es saprotu pareizi, tā tad uh, notiekot satiksmes negadījumam, uz kaut kurien tiks nosūtīts signāls. Šajā signālā nedrīkst tikt iekļauts nekādas personu saturošas ziņas, vienkārši signāls satura informāciju, ka ir noticis satiksmes negadījums un ka ir problēma. Līdz ar to kādai atbildīgai iestādēji uz šo negadījumu vietu ir ātri jānosūta glābšanas dienests vai attiecīgi ātrās palīdzības mašīna. Mums ir jāizveido sistēma ar eh, zināmiem varbūt eh, sensoriem, kas eh, noteiktu varbūt arī tehnisko līmeni, kādā ir noticis šis negadījums. Bet kādā veidā šo sistēmu jūs vēlaties īstenot Eiropas Savienībā? Tātad, ja es pareizi saprotu no šī ziņojuma, mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk atbildētu uz negadījumu. Tiks izsūtīts vesels signālu kopums, bet mums šie signāli ir jāpadara savstarpēji savietojami. Piemēram, kādā mašīna, no kādas mašīnas tiek nosūtīts signāls, bet eh, centrāli to nespēja uztvert, jo nespēja šo signālu atšifrēt. Patiesībā šobrīd tehniskā attīstība ir notikusi tik tālu, ka mēs varētu šos signālus atšifrēt. Bet, eh, ja mēs vēlamies eh, īstenot pēc iespējas vienkāršāku metodi, uh, lai šī agrīnās brīdināšanas sistēma tiktu īstenota, tad mums ir jāskatās mazliet savādāk. Šī brīdināšanas sistēma nedrīkst būt tehniski pārāk sarežģīta, pretējā gadījumā tā nedarbosies. Un, ja tā ir pārāk tehniski sarežģīta, tad tā noteikti sastapsies ar dažādu signālu tulkošanas problēmām. Vēl bez tam šī sistēma nedrīkst būt pārlieku dārga. Un es personīgi uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī sistēma būtu obligāta, lai visas eh, jaunās ražošanā, šobrīd sagatavošanā esošās vieglās automašīnas būtu ar to aprīkotas. Un eh, noteikti ir jāvienojās par laika grafiku, kurā šī sistēma tiks īstenota, bet uh, Vēlreiz atkārtoju, sistēmai ir jābūt vienkāršai, lai tā tiešām atbilst tās sākotnējām funkci sākotnēji paredzētajām funkcijām, proti pēc iespējas ātrāk palīdzēt ārkārtas situācijā nonākušiem satiksmes dalībniekiem. Tātad sistēma tiks uzstādīta mašīnās, vismaz par mašīnām mēs šobrīd runājam, un es tagad neatceros, kā sauc to otru sistēmu, tie ar diviem riteņiem. Ak, jā, motocikli. Es atvainojos. Es esmu tik ļoti saaugstējusies, ka man smadzenes nedarbojas pietiekami ātri sakarunātāji. Tātad, motocikli. Tik ļoti daudz uh, smagu negadījumu notiek tieši iesaistoties motocikliem, ne tikai mašīnām. Tātad šobrīd mēs runājam tikai un vienīgi par mašīnām, bet Motocikli ir viena no lielākajiem satiksmes negadījumu vaininiekiem vai procentuāli dalībniekiem. Un iespējams, ka mums vajadzētu runāt arī par cita veida mašīnām, riteņotajiem transporta līdzekļiem, kurus arī vajadzētu aprīkot ar šādu veidu sistēmu. Šeit mēs runājam tikai un vienīgi par mašīnām. Uh, patiesībā jau ir tā, jo vairāk transporta līdzekļu tiks aprīkot ar šo sistēmu, jo sistēma pati kļūs lētāka, un neaizmirsīsim, ka šobrīd par naudu runā Eiropas Savienība daudz. Un ekonomiskais arguments ir ļoti svarīgs, bet, kā jau teicu, man vissvarīgākais ir palīdzēt cilvēkiem pēc iespējas ātrāk, lai cilvēki, kas ir nonākuši negadījumā, cietuši no negadījuma, un galvenokārt, ja viņi paši nevar informēt, nevar parunāt, vai arī atrodas eh, attālinātā teritorijā, lai viņi saņemtu pēc iespējas ātrāk tel, del, palīdzību. Tātad vispirms Vanju kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties eh, abiem uh, referentiem, kas ir darījuši maksimālo, rakstītu šo ziņojumu, un lai nodrošinātu, ka šī sistēma darbojas pareizi mūsu iedzīvotājiem. Pirmajā reizē, kad mēs runājām, es jau runāju. Es runāju par atsevišķu valstu rīcību un attieksmi pret šo sistēmas uh, Uh, izmantošanu, ko piedāvā komisija un attiecīgi par, par numuru 112. Uh, tad uh, es gribētu arī atsaukties uz Francijas kolēģi iesniegtu, iesniegtiem grozījumiem, kas pauž mūsu pozīciju. Tātad 112 un konstruktoru attiecību attiecīgais darbs. Mēs zinām, ka autoražotāji ražo šīs tehniskās iespējas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams arī domāt par izmaksu jautājumu 112 centrāļu darbību. Un mums ir jādomā par tehnoloģisko. Uh, Uh, neutralitāte ir jāspēj arī atšķirt viltus trauksmes, bet šī te sistēma nav izvērtēta pēdējo 30 gadu laikā, tāpēc mūsu ražotāji uh, Eh, joprojām domā, ka ir nepieciešams strādāt pie šī jautājuma. Es gribētu atsaukties uz komisijas priekšlikumu. Priekšlikums ir labs, bet nav perfekts. Ir skaidri zināms, ka ir nepieciešams nodrošināt un izanalizēt šo situāciju. Tātad šī sistēma darbojas tikai dažās valstīs. Mums ir noteikti standarti, kas ir nepieciešami. Uh, Un tātad mums ir sistēma, kas jau šobrīd ir pietiekams savietojama, kas ir nepiecie, ko varētu attiecināt arī plašākā veidā uz citām valstīm. Attiecīgi par šiem viltus trausmas veidiem mums ir jāspēj atšķirt e-kolu zvanu un arī jāsaprot, vai tas ir automātiski ierunāts vai arī mm, manuāli. Mums ir jāmāk atšķirt arī klasiskos uh, viltus īsaukumus. Ir jāstrādā arī ar kampaņām, kas ir tika, tikko kā sākušās, un ļoti bieži tiek runāts par šo viltus trauksmi, attiecīgi centrālē ir jābūt uh, spējīgai atšķirt un nosūtīt attiecīgo izsaukumu uz centrā. Uh, Mēs izpētījām situāciju Francijā, arī Vācijā, un kolēģi man piekritīs, ka attiecīgi šie signāli tiek nosūtīti uz dažādiem dienestiem, un tāpēc ļoti bieži šis izsaukuma stils darbojas neefektīvi un ir dārgi. Tāpēc ir nepieciešams strādāt pie izsaukuma centra organizācijas. Protams, mums ir jāstrādā ar prātīgiem termiņiem, un es uzskatu, ka mēs nedrīkstam aizviet arī ar, par finansiālajām izmaksām. Un mums Eiropas likumdevējiem ir ārāda paraugs, ka mūsu sistēma uh, darbojas efektīvi, ka te galvenais mērķis aizsargāt mūsu iedzīvotājs. Mums ir jābūt drosmīgiem, mēs nedrīkstam slēpties aiz daļējiem argumentiem, lai pamatotu kaut kādas idejas un izvarītos no atbildības. Paldies! Uh, Paldies! Un visbeidzot došu vārdu Sarāmā kungam. Paldies! Galvenais, ko vēlējos pateikt, ir tas, ka es uzskatu, ka tieši šā iemesla dēļ mēs visi šeit esam sapulcējušies, proti ne tikai apvienot Eiropu, bet eh, mēģināt Eiropai likt darboties pēc iespējas labāk un būt par labumu visiem. Un tomēr piekrīt Fosters kundzes teiktajam, vismaz zināmā mērā tam piekrīt, un proti tā ir pragmātiska pieeja. man ir grūti noticēt tam, ka 2015. gadā Eiropas Savienība būs gatava izveidot šādu neatliekamās palīdzības centrāli un tīklu, un piekrīt Fosters kundas teiktajam, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, noliekot kaut kādus mērķus. Mums ir jāmēģina izveidot tādu likumdošanu, kas tiešām darbotos un nā, nākt par labu mums visiem. Priekšsēdētājs, paldies, paldies visiem, kur piedalījās šajās debatēs, un tagad es pats vēlētos izteikt pāris komentārus, daļai arī tāpēc, ka es esmu ēnu referents. Godātie kolēģi, vēlētos vērst jūs uzmanību un arī atgādināt jums to, ka šīs sistēmas gatavības stāvokļu runās kopš telekomunikācijas izmanto 2001. gada. E, regulu, tad jau šajā priekšlikumā parādījās tas, un dalība valsts par to arī pie, piekrita, ka šiem te e, ārkārtas zvaniem noteikti būs e, jānosaka, no kurienes šis zvans nāks, ja zvans tiek izdarīts caur mobīlo telefonu. Un ņemot vērā to, kādā veidā ir notikusi tehnoloģiska attīstība pasaulē, tas jau nebūtu grūti noteikt, no kurienes tiek izdarīts zvans. Uh, 2009. gadā komisija nāca klajā par paziņojumu, un tajā ir teikts komisijas paziņojumā, ka dalību valstīm šajā e-kola ir jā, jānosaka arī e-kola izdarīšanas vieta, un tam ir jābūt bezmaksas. Un kad šis um, ceļu satiksmes negadījuma ziņojums nonāk glābšanas dienas rīcībā, tad ir jābūt zināmai arī tā vietai. Un tagad es vēlētos griezties pie komisijas pārstāvja, kāda šobrīd ir status quo notikuma attīstība. Tātad, kā eko nonāk mašīnās, un vai tiešām jau šobrīd tiek izmantota, izmantots aprīkojums, un vai jau šobrīd var noteikt mašīnas atrašanās vietu. Patiesībā mēs jau nerunājam par milzīgām papildus izmaksām. Būtiskākais jautājums ir nevis informācijas pieejamība, bet gan kā tikt galā ar šo lielo datu daudzumu, kas nāk no katras mašīnas. Viens no uh, būtiskākajiem ekosistēmas labumiem būs tas, ka mm, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, informācija ātri nonāks konkrētajā centrālē. Bet agrāk, kad nebija piemēram gaisa spilvenu sistēma un šobrīd jau ir automašīnas, kuras ir aprīkots ar 12 dažādiem gaisa spilveniem un ne visi no tiem tiks aktivēti ceļu negadījumos. Tā tad ne tikai šī informācija, kas tiks nodota centrālai, paziņos par to, kurā geogrāfiskajā punktā ir noticis negadījums, bet gan, un tas tika prezentēts arī notikušā konferencē Prāgā, tātad šis centrāli tiks informēta arī par ceļu satiksmes negadījumu smagumu pakāpi, tātad dati, kas nonāks šajā pirmās pieturas aģentūrā šajā centrālē datu būs ārkārtīgi daudz, bet ar patreizējo tehnoloģisko attīstību ir iespējams šos datus sašķirot. Un jautājums, cik daudz tas maksās, varbūt nav tik ļoti aktuāls, jo īpaši dārgi tas nebūs. Un šobrīd pakalpojumu sniedzējiem, un par to runāja arī pakalpojumu direktīva, un dalību valsts par to ir vienojušās, tātad ir jāsniedz šis pakalpojums. Tas bija pirmais. Otrais piekrīt šeit izskanējušajam priekšlikumam, ka sistēmai, kā jau daudzi automašīnu ražotāji šobrīd dara, ļaut izmantot šo komunikāciju sistēmu arī citiem papildus pakalpojumiem, piemēram, mašīnas saplīšanas gadījumā. Un e, ļoti daudziem automobīļu ražotājiem jau ir šīs te izveidotās uh, sistēmas, piemēram, privāti neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumi, un ja mašīna ir salūzus, tad ir tādi automašīnu ražotāji, kuri piedāvā privātu zvanu pakalpojumu salūšanas gadījumā. Un šie te privātie pakalpojumu sniedzēji arī pieņem neatliekamās palīdzības zvanus. Vismaz cik man ir zināms, tad saskaņā ar neatliekamās palīdzības sniegšanas vienošanos, kas ir uh, panākts starp dalību valstīm, šis te pakalpojums ir par brīvu visās dalību valstīs. Piekrīt tam, ko Fosters kundze teica. Protams, šīs sistēmas lielākais labums būs tāds, ka ja negadījums ir noticis attālā geogrāfiskā gadījumā, attālā geogrāfiskā vietā un eh, cilvēks, kas vada mašīnu un visi mašīnā sēdošie ir bezsamaņā, tad šī sistēma tiešām pievērsīs neatliekamās palīdzības sniedzēju uzmanību tam, kur atrodas mašīna. Bet es personīgi uzskatu, ka jums, lī, ja jums līdzi ir mobilais telefons, vai jums būtu, vai jūs esat traktora vadītājs, vai jums, vai jūs vadat eh, transporta līdzekli vai motociklu, tad jau ir zināms, kur jūs, attiet, kur jūs atrodaties. Un balstoties uz šādiem apsvērumiem, es vēlētos šobrīd dzirdēt atkal no komisijas, jo šī ir koordinēta programma ar automašīnu te ražošanas tehnoloģijām, ar mobīlo tīklu tehnoloģijām un par transporta infrastruktūrām. Tātad kādā veidā savietot to visu kopā, lai tas darbotos patērētā labā. Tātad, kura no DG komisijas DG stā sāks? Varbūt, ka Info Society, jo jautājums galvenokārt ir par informācijas lokalizēšanu. Tātad, Daviļokungs, lūdzu. Jā, thank you, Mr. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jau jūs pieminējāt, mēs šeit esam trīs DG pārstāvēti no komisijas, un tas tikai vēlreiz pierāda to, cik svarīgi ir sadarboties šajā darbā un cik svarīgi ir strādāt plec pie pleca vienam ar otru. Ja jūs man ļausiet, es mēģināšu runāt e, to, ko komisija piemēram, Digi Enterprise vairāk raugās uz mašīnu e-kola aprīkojumu. Mēs runājam vairāk par komunikāciju daļu un transportu raugās uz ceļu struktūrām un arī par, par drošības pasākumiem uz ceļiem. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties abiem referentiem par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un vēlētos pateikties arī par visiem grozījumiem, kuri ir iesniegti šā atzinuma sagatavošanā šā atzinuma sakarā un kura ļaus labāk noskaidrot to, ko tad mēs īsti vēlamies. No komisijas puses vēlētos pateikt, ka ideja ir bijis daudz, un viens no jautājumiem, kas parādījās arī šeit, bet uz ko jau it kā ir jau atbildēts, tā tad eh, vispirmām kārtām kādas ir ieinteresētās puses un kādas ir auto mašīnu satiksmes dalībnieku grupas. Mēs e, varam diskutēt arī par to, ko darīt viltus izsaukuma gadījumā, kā iepazīstināt sabiedrību ar 112. Tātad tieši informācija. Mūsu DG ir gatavs palīdzēt, un tomēr ir jābūt e, pārliecībai, ka sistēma darbosies tad, ja visas trīs DG sadarbosies. Jūs uzdevāt mūsu DG divus jautājumus. Pirmais bija, e, kāda ir e-kolu status quo? 2001. gadā e-kola tika iekļauts vispārīgo pakalpojumu direktīvā, bet e, jūs uzdevāt jautājumu ar, arī par to, kāda ir tehniskā aprīkojuma attīstība. Un uh, 2009. gadā tas tika padalīts par vairāk vai mazāk pamudinošu ideju. Un Neatliekamās palīdzības centrāles operators dispečers redz, no kuras vietas tiek izdarīts 112. Pie tam, ja mēs runājam par attālajiem geogrāfiskajiem reģioniem, tad uh, e-kola būs daudz akurātāks, jo tas balstīsies uz GPS satelīta sistēmu. Pilsētās e-kola noteikšana jau būs drusciņi savādāk, bet tieši attālajās teritorijās tas būs daudz precīzāks. Ir bijušas dalību valstis, kurām varbūt ir mazliet citāda e, citāds viedoklis un citāda pieeja, un to jau mēs šeit arī dzirdējām. Šeit izskanēja jautājums par to, lai, tā, lai komisija vairāk veikt dažādas pētījumus. Komisija ir izdarījusi ietekmes seku novērtējumu un ir vesela virkni dažādu pētījumu un analīžu. Telekomunikāciju izmaksas un infrastruktūrālās izmaksas. Mēs esam eh, aprēķinājuši to, to, kādas varētu būt iespējamās izmaksas un kādas varētu būt labuma izmaksas. Un eh, šobrīd jau ir viennozīmīgi skaidrs, ka gala bilance būs pozitīva. Mēs esam mēģinājuši izvērtēt ietekmi uz dažāda veida ceļu satiksmes negadījumiem, uz dažāda veida ceļu satiksmes dalībniekiem, uz automašīnu ražotājiem, uz automašīnu lietotājiem, un mēs esam eh, nonākuši pie tāda kā kopsaucēja šie neatliekamās palīdzības centri cik tas izmaksās arī visiem iesaistītajiem - telekomunikāciju nodrošinātājiem un TPS. Paldies! And, I mean, those reports are obviously available. Šie ziņojumi ir eh, pieejami. Es domāju, ka arī kolēģi ar viņiem ir iepazinušies. Fosters kundze uzdev jautājumu par uh, transporta līdzekļu izmaksām. Vai jūs varētu pateikt, uh, bija, kāds bija aplēses par šī aprīkojuma ierīkošanu mašīnā? Jūsu ietekmes novērtējumā. Jā, šo. Jā, protams. Uh, tad, tad vienmēr ir grūti aprēķināt izmaksas, jo tas ir atkarīgs no tirgus, vīdes un dažkārt piegādātāji nav gatavi sniegt šādus skaitļus, bet man ir jāsaka, ka tehnoloģijas pastāv, mēs esam redzējuši, kā tās tiek īstenotas. Priva, arī privātajās e-zvanu eh, sistēmās. Eh, un līdz ar to pastāv ir valstis, eh, kurās centri jau ir gatavi saņemt simtiem e-zvanu. Un runājot ar dažādiem piegādātājiem, mēs sapratām, ka dēļ mēroga ekonomikas eh, izmaksā būtu 50-60 eiro. Līdz ar to ietekmes novērtējumā mēs eh, iekļāvām arī dažādās izmaksas, eh, kas ir saistītas ar dizainu un integrāciju dažādos transporta līdzekļos. Un līdz ar to ietekmes novērtējumā, ņemot vērā šo sakotnējo pieņēmumu, ka šis, šis aprīkojums maksās 50-60 eiro, papildus izmaksas transporta līdzeklim varētu būt aptuveni 180 eiro. Un to mēs arī iekļāvām ieteikums novērtējumā. Šīs izmaksas eh, nav eh, fakultatīvas, eh, tas ir, ja tas tiek obligāti um, iekļautas transporta līdzeklī, tas viss tiks iekļauts tad, tad, transporta līdzekļu kopīgajās izmaksās, tad līdzīgi kā, piemēram, um, drošības jostas un patērētāji nezinātu, cik tieši viņi samaksā par e-kola ierīci. Šankungs, vai jūs vēlējāties ko papildināt no Digimove? Liels paldies! Vai ir kādi vēl papildus jautājumi komisijai? Fosters kundze vēlas izteikties. Nevēlos būt nepieklājīgi, priekšsētāji kungs. Tomēr liekas, ka komisija tad, tad uh, atbildēs. Tad jūs sakāt, ka politiķis, kurš runā par šādiem jautājumiem, mēs par to runājam ļoti rūpīgi, mēs runājam ar uh, industrijas pārstāvjiem, tas mums ir svarīgi. Uh, Mēs guvām, um, tad, tad, um, ieguvām informāciju par šīs iekārtas uh, izmaksām, bet uh, komisija uh, runā ar industrijas pārstāvjiem, un viņi nāk klajā ar skaitļiem, kas ir pilnīgi citādāki. Es tiešām esmu pareizi sapratusi jūs sniegtos skaidrs. Es esmu runājis ar vairākiem uzņēmumiem diezgan ilgu, ilgu laiku posmā. Un labākais piedāvājums šobrīd ir, kā jau skaidri norādīju savās piezīmēs, protams, jo vairāk eh, tiek ražots, jo zemāks ir izmaksas, bet uh, eh, industrija no sākuma teica, ka eh, minimums būs 300 eiro vai 300 mārciņas, lai uh, uzsāktu šīs sistēmas ieviešanu. Tas nav 30 vai 50 eiro. Tā ir pilnīgi cita summa. Un tas, protams, nozīmēs izmaksas industrijai. Protams, var uh, teikt, ka viņi to visu var iekļaut eh, transporta līdzekļa cenā, bet mēs ražojam eh, preces, kuras tiek visā pasaulē tirgotas, un visas izmaksas ir jāņem vērā. Mēs nevaram teikt, labi, tie tikai pāris eiro. Es domāju, ka jūs uztverat eh, nopietni, cik patiesībā tas viss izmaksās šai te industrijai, kur ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai, arī tīri globālos, globālā kontekstā. Šķiet, ka svarīgākais ir, lai jūs mums atsūtītu datus, un man ir arī industrijas uh, dati šeit manā priekšā. Vēlējos tikai teikt, komisijas pārstāvis, runājot par izmaksām, eh, kuras man sniedza industrijas pārstāvis, teicu, ka ir grūti uh, tad, uh, gūt skaidru priekšstatu no visiem spēlētājiem. Mēs uh, arī saņēmām piedāvājums no dažiem mm, industrijas dalībniekiem, ietekmes novērtējumā ir norādīts, kā mēs nonācām pie šī skaita. Mēs arī ņemām vērā piegādātāju sektoros skaitus, jo dažkārt auto industrija paaugstina izmaksas runājot par iespējamu jaunu uh, ierīču ierīkošanu mašīnām. Mēs esam ņēmuši vērā uh, arī tātad, dažādu um, piedāvātāju piedāvājumus. Bet, tātad, uh, protams, ka mēs iepazīsimies ar, arī ar jūsu analīzi. Es domāju, ka labākais uh, ierosinājums uh, ir tāds, ka jūs mums iesūtāt savu analīzi. Esmu droši, ka Fosters kundze arī citi to ļoti rūpīgi izlasīs. Tagad es lūgšu mūsu diviem referentiem rezumēt visu, ja viņi to vēlas. Un vēlos arī apstiprināt, ka nākamās procesa fāzes Esmu droši, ka mēs strādāsim kopā pie kompromisa, grozījumiem uz galējiem balsojumam, kurš šai notiks otrdien, 19. jūnijā. Un arī um, pirms tam mēs apspriedīsim uh, grozījumus, kas Anovs kundze vai jūs vēlatos izteikties. Paldies, priekšsēkungs. Izsēšos pavisam īsi no sākuma vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem komitejas locekļiem, komiteja locekļiem, kā arī uh, komisijas pārstāvjiem par sniegtiem precizējumiem. Vēlos pateikties gan par pozitīvajām, gan par negatīvajām piezīmēm. Paldies par jūsu grozījumiem. Es zinu, ka ziņojums ir ļoti sarežģīts un satiecās uz uh, daudzām ļoti tehniskām jomām. Es varu tikai tagad teikt, ka Es ceru, ka mums izveidosies veiksmīga sadarbība un uh, mēs varēsim veiksmīgi strādāt pie kompromisa grozījumiem. Paldies! Koha kungs, lūdzu! Es uh, ļoti novērtēju to, cik diskusijas bija dzīvīgas. Uh, tātad uh, par tātad, ziņošanu, par nepareizu izmantošanu, attiecībā uz sistēmas iedarbināšanu to iedarbina tātad šis tā gaisa mājas, līdz ar to ir jābūt eh, nopietnam negadījumam, pirms šī sistēma tiek iedarbināta. Un tad pozitīva pieeja, izvēroties no, izvēroties no nepareizes izmantošanas. Mums ir jābūt spējīgiem pateikt, no kurienes nāk šis zvans. Es domāju, ka risinājumi ir iespējami, un es ceru, ka būs veiksmīga sadarbība. Paldies uh, visiem, kuri piedalījās uh, diskusijās, jūs sevišķi referentiem. Paldies. Uh, paldies arī komisijas komandai. Un mēs tiksimies vēlreiz, lai apspiestu kompromisa grozījumu priekšlikumus. Vēlos pateikt, ka šis ir komitejas pašiniciatīvas ziņojums. un skatīsimies, ko komisija vēlas dalīt, darīt, lai īstenotu pasākumus. Esmu droši, ka tiks, būs diskusijas arī ar dalībvalstīm, un daudz no šiem jautājumiem jau šodien tika apspriest. Lielas paldies eh, visiem! Eh, tagad eh, beigsies kopīgā sanāksme. Paldies transporta komitejas priekšsēdētāju vietniekam. Un pulksten trijos mēs tiekamies atkal, lai apspriestu uh, Eh, jautājumu par valsts iepirkumu. Paldies jums visiem. Sanāksme ir beigusies. Chairing the meeting this afternoon.